Good afternoon. Labdien visiem! Vai mēs varētu sākt sanāksmi? Lūdzu, ieņemiet vietas. Vispirms man ir jāatklāj sēde, un uh, es gribētu arī jautāt, vai jūs atbalstāt darbkārtības projektu pieņemšanu. Redz, ka neviens neiebilst, tad uh, turpināsim. Otrais punkts mums ir jāapstiprina protokoli Uh, sanāksmēm, kas notiek 14. aprīlī, 1. un 2. jūnijā un 28. jūnijā. Nav nekādu komentāru, tad uh, šie protokoli ir pieņemti. Trešais uh, punkts priekšsādātājs paziņojumi. Nav neviena paziņojuma. Man ir liels prieks par to jums paziņot. Un tad mums ir jāizskata ceturtais jautājums, kas ir 2011. gada sanāksmju grafika projekta pieņemšana attiecībā uz ekonu komiteju. Uh, Jums šim dokumentam vajadzētu būt jūsu dokumentu mapē. 6. septembrī to apstiprināja koordinatori. Ja ir kādi iebildumi, tad eh, lūdzu informējiet eh, mūs par tiem līdz šīs dienas sēdes beigām. Un ja neviens neiebildīs, tad eh, šis projekts tiks uzskatīts par formālu pieņemtu. Līdz ar to var pāriet pie piektā punkta, un man ir liels prieks atkal sveikt mūsu vidū Žanu Klaudu Trišē, Eiropas centrālās bankas priekšsēdētāji. Mūsu iepriekšējā sēde bija 21. jūnijā, mūsu tikšanās, un uh, arī 13. novembrī mēs vēl tiksimies. Uh, Trišēkungs regulāri mūs apmeklē. Tas arī ir bijis, uh, kas man ir jāsaka. Trišē kungs uzstāsies apmēram 15 minūtes, informējot mūs par nesenajā Uh, ekonomikas un monetāro attīstību, runājot arī par uh, izējas stratēģijām. Ja saprot, jūs runāsiet arī par fiskālo politiku. Un uh, jūs droši vien pievienu, pievērsīsieties arī uh, ekonomikas pārvaldības reformai un finanšu sektoru jautājumiem. Un pēc tam pusotra minūte tiks dota katram jautājumu uzdevumam. Uh, un trīs minūtes katrai atbildēji trešai kungam, un es gribētu jūs lūgt pusotrā minūtē uzdot tikai vienu jautājumu. Nav godīgi prasīt uh, trijās minūtēs trešai kungam atbildēt uz desmit jautājumiem. Lūdzu, trešai kungs, jums vārds. Thank you. Thank you. Lielas paldies. Priekšsēdētājs kundze. komitejas, godātie komitejas biedri, mums, eh, mēs tiekamies eh, te brīdī, kad Eiropā ir vērojams eh, zināms programmas ekonomiskās pārvaldības un finanšu regulēšanas ziņā. Līdz ar to vēlētos apsveikt Eiropas parlamentu, īpaši šo komiteju, ar ES eh, e finanšu uzraudzības pakotnes pieņemšanu. Mēs redzam, kā parlaments ir strādājis pie šī jautājuma, un eh, man ir skaidrs, ka šī institūcija, šai iestādi, eh, ka tā tiešām ir veikusi kvantu lēcienu, īstenojot Lisabons līguma noteikums. Parlaments ir instruments, lai īstenotu šo ambiciozo reformu Uh, kurai tiešām Eiropai, Eiropas perspektīva, un uh, ECB ļoti augstu vērtē jūsu pūliņus un atbalstu. Uh, ļoti drīz mums uz galda parādīsies cita likumdošanas pakotne no komisijas, runa ir par ekonomiskās pārvaldības reformu, un es ticu jūs spējām vēlmei piedalīties šai dosijai izskatīšanā. Es, uh, Ceru, ka ekonkomite īpaši aktīvi piedalīsies darbā, jo mēs šeit rūpējamies uh, par to, lai uh, mūsu tirgus funkcionētu labāk, uh, lai visas 27 valstis sadarbotos, lai panāktu uh, monetārās savienības kohēziju, uh, kas veido Eiropas integrācijas um, uh, stūrakmeni. Kā parasti es jums pastāstīšu par uh, šī brīža ekonomisko situāciju. Eh, es koncentrēšos uz divām tēmām. Pirmkārt, eh, monetārās savienības eh, ekonomiski politiskā ietvara reforma, un otrkārt runāšu par finanšu tirgu regulējumu starptautiskā un Eiropas perspektīvā. Es um, Es sākšu ar ekonomisko un monetāro attīstību. Ekonomika tagad eh, ir izaugusi par 1% salīdzinot situāciju katrā ceturksnī. Tātad eh, izaugsmē par 1% ir vērojama šī gada otrajā ceturksnī. Salīdzinot ar eh, situāciju pagājušajā jūnijā, kad notika pēdējā uzklausīšana. Un tas atspoguļo uh, Uh, gada izaugsmē 4% aptuveni. Mēs uh, sagaidām, ka uh, atlapšana turpināsies mērnā tempā, balstoties uz jau panākto, bet ir arī zināma nestabilitāte runājot par perspektīvu. Uh, Inflācijas uh, līmenis Eirozonā ir viens, bija 1,6% augustā, kas uh, neliels samazinājums no 1,7% jūlijā. Un tas arī tas, ko mēs sagaidām. Mēs domājam, ka īstermiņā inflācija varētu palielināties, bet uh, vidējā termiņā inflācijas līmenis paliks mērens. Uh, iespējams, uh, ir zināms palielināšanas risks, bet uh, Mēs mēģinām situāciju kontrolēt ar cenu stabilitāti, panākot labāku cenu stabilitāti. Pagadam vērojama neliela izaugsme aizdevumu tirgu. Tā ir pozitīva maisaimniecībām, bet negatīva uzņēmumiem, bet tā tas tika novērots arī agrāk. Uh, Runājot par nestandarta pas, nestandart pasākumiem, mēs uh, turpināsim mūsu regulāras refinansēšanas operācijas ar fiksētām procentu likmēm um, līdz uh, 2011. Uh, gada janvārim, janvāra vidum. Mēs uh, arī veiksim trīs papildu uh, pielāgošanās operācijas uh, mums ir paredzēta 6 mēnešu un 12 mēnešu refinansēšanas operācijas, lai panāktu uh, gludāku pārēju uz uh, regulārajām refinansēšanas operācijām. Mūsu vērtspapīru uh, tirgu programma uh, palīdz um, uh, uh, uzlabot situāciju obligāciju tirgos. Es jau skaidroju, ka tas ir nepieciešams, lai uzlabotu monetārās politikas funkcionēt spēju. Uh, mūsu uh, padomā vēro to, kas uh, notiek monetārajā politikā, un es vēlētos uzsvert, ka visi nestandarta pasākumi, kas tiek veikti Eirosistēmas ietvaros, ir pilnīgi savietojami ar mūsu cenu stabilitātes mandātu un ka runa ir par pagaidu pasākumiem. Runājot par budžeta politiku, tiešām nepieciešama skaidri definēta un ilgtspējīga fiskāla politika. Un mēs vēlētos um, panākt fiskālo konsolidāciju, tas ir ambiciozs mērķis. Uh, un mums jāizmanto pozitīvā fiskālā attīstība, lai uh, panāktu ātrāku ekonomikas izaugsmu. Tagad es runāšu par uh, ekonomiskās pārvaldības reformu. Prezidents Van Rompējs man nesen informēja par eh, to, kāds progress ir panākts um, viņa vadītajā eksperta grupā. Runa ir par progresu tādās jomās kā Eiropas semestris, eh, bet arī citās jomās, kā eh, pastiprināta budžeta pāraudzība, makroekonomiskais pāraudzības ietvars, Šeit gan būtu nepieciešams eh, vairāk ambīciju gan ECB, gan Eirozonas valstu valdībām. Galvenajam mēķim jābūt sasniegt to, kas ir nepieciešams, lai monetārā savienība labi gludi funkcionētu. Eiropas parlaments šeit ir koplāma procedūrā un līdz ar to ir līdzatbildīgs par eh, ekonomiskās pārvaldības efektīvo ietvaru. Sarunas par eh, uzraudzības pakotni pierāda, ka parlaments uh, nevēlas uh, kompromisus, kas būtu balstīti uz uh, zemākā kopsaucēja. Nu, parasti kvantu lēciens, um, uh, lai uzlabotu ekonomisko pārvaldību, pieprasītu grozījumus līgumā. Līdz ar to ļoti īsā laika posmā mums vajadzētu izpētīt visas iespējas uh, Eiropas Savienības sekundārajā likumdošanā, uh, ņemot vērā šī brīža līgumu, lai šo kvantu lēcienu panāktu. ECB cer uz parlamentu atbalstu e, šajā jomā īpaši runājot par ekonomisko pārvaldību, īpaši Eirozonā, un mēs ticam, ka mums izdosies e, izmantot visas iespējas, ko piedāvā Lisabonas līgums. ECB valdes e, loceklis Lorenzo Binis Magī nesen prezentēja jums mūsu pozīciju uh, par ekonomiskās pārvaldības reformas dažādiem aspektiem, iekļaujot uh, tādu aspektu kā krīžu uh, atrisināšanu. Viņš arī pasvītroja uh, to racionālo pusi, kas ir mūsu nostāji. Ļaujiet man uh, teikt, ka uh, fiskālās un makro, e, fiskālā un makroekonomiskā uh, uzraudzība ir reformas kodols. Uh, Un mums um, jākoncentrējas uz valstīm, kam ir liela parādi un uh, zema konkrētspēja. Uh, valsts parāda līmeņi uh, var būt finanšu nestabilitātes avots, un ar šo nestabilitāti šīs valstis var inficēt pārējās valstis, ar kurām tās dala kopējo valūtu. Līdz ar to mums jārūpējas par uh, budžeta uzraudzību, lai novērstu un koriģētu uh, stabilitātes un izaugsmas pakta pārkāpumus. Esmu pārliecināts, ka mums tas izdosies. Mēs um, runājam par konkurētspēju, un uh, konkurētspējas uh, zaudējumi noved pie nestabilitātes. Tā kā nepieciešams uh, izlīdzināt makroekonomikas uh, nesabalansētību uh, kur tā parādās, ar konkrētiem pasākumiem. Mums jāidentificē vājas vietas un e, tad e, jāizpēta situācija valstīs, jā, e, ievieš konkrēti atbalsta pasākumi, jāpiemēro citu valstu spiediens dažreiz un jāpielāgojas situācijai, ieviešot gan stimulus, gan sankcijas sankcijas, kam jābūt eh, proporcionālam ar pārkāpuma eh, svarīgumu. An... Un šāds efektīvs uzraudzības mehānismas sistēmas eh, galvenais e elements ir uh, stimulu un sankciju mehānismus, gan finansiālu, gan nefinansiālu uh, sankciju mehānismus, jo īpaši attiecībā uz, ekono, uz monetārās savienības valstīm. Esmu pārliecināts, ka Eiropas parlaments pieņems ambiciozu pozīciju šajā jautājumā. Uh, Šīm procedūrām jābūt gandrīz automātiskām, balsoties uz komisijas priekšlikumiem un nevis uz ieteikumiem. Eiropas centrālā banka ir piedāvājusi um, balsošanas procedūras izmaiņas, kas varētu novest pie uh, šādu stimulu un sankciju pieņemšanu. Šādi lēmumi varētu tikt uzskatīti par pieņemtiem, ja kvalificētais vairākums padomē nenoraidītu šo komisijas priekšlikumu. Uh, tāpēc komisijas loma tādējādi tiktu stiprināta. Turklāt, uh, lai internalizētu dalības prasības monetārajā savienībā, Eiropas noteikumiem ir jābūt patiesiem dalībvalstu noteikumiem un stingri fiskālie ietvari, iekļaujot arī neatkarīgas monetārās eh, institūcijas un nacionālo fiskālo noteikumu pieņemšanu, kas atbilst eh, stabilitātes un izaugsmas pakta eh, prasībām. Tie ir ļoti būtiski soļi šajā virzienā. Un e, tādējādi mēs aicinām stiprināt uh, Eiropas statistikas sistēmas pilnvars un uh, pastiprināt uh, datu vākšanas mandātu, lai būtu atbilstoši dati. Un šajā sakarā mēs uzskatām, ka šajām izmaiņām jābūt plašākām nekā tagadējā regulā par Eurostatu. Ir ļoti svarīgi, lai analīze uh, nekad netiktu apšaubīt. Es eh, ceru, ka komisija nāks klajā ar konkrētiem priekšlikumiem pārvaldības reformai, lai risinātu šos jautājumus. Lai stiprinātu neatkarīgo fiskālo monitoringu, Eiropas centrālā banka atbalsta padomdevēju uh, grupu, kas varētu sniegt otru atzinumu. Un vēl gribētu apkopot tādu kā sarakstu, ar priekšlikumiem Eirozonas pārvaldībai. Un šeit būtu jāatbild uz pirmiem, uz šādiem pieciem jautājumiem. Pirmkārt, vai fiskālā uz, uzraudzība šis ietvers eh, efektīvi risina vājās punktus? Otrakārt, vai ir efektīvs makroniskās uzraudzības ietvers, kas var izraisīt eh, kļūdu labošanu, ja ir nelīdzsvars? Un ja ir parādi un konkrētspējas zaudēšana, treškārt, vai uh, efektīvs, eh, meha, efektīvs meha, mehānisms ir gandrīz automātisks, un vai tas aizstāv uh, eh, dalībvalsts un visu monetāro savienību. Ceturtkārt, vai uh, ietvers ietver attiecīgu neatkarīgu uzraudzību, un uh, visbeidzot, piektkārt, vai jaunie ekonomiskās pārvaldības principi ir sasaistīti ar nacionālajiem ietveriem. Uh, Mēs turpmākajās dienās uh, cieši sekosim, vai Van Rompoja darba grupas sniegs atbildes uz šiem jautājumiem, un komisijas kolēģi arī varētu sniegt atbildes uz šiem jautājumiem. Es ceru, ka tas tā būs, eh, ka viņi varēs šos uh, izaicinājumus risināt, un ja tas tā nebūs, tad mēs to skaidri uh, pateiksim un arī informēsim jūsu komiteju. Tagad īsi pievērsīšos pēdējiem jautājumam, finanšu sektoru jautājumiem. Uh, Eh, šobrīd ir politiskais izdevīgais brīdis globālā līmenī, lai stingru, pastingrinātu regulāciju un uzraudzību. Mums ir jāizmanto šis brīdis, jo ļoti daudz darba vēl ir darāms, jo īpaši ieviešanas jomā. Bāzel 3 ir būtisks sasniegums šajā kontekstā, tas rada pamatu finanšu reformām, uh, Tas ir pareizais līdzsvars eh, starp šiem te vispārējiem mērķiem, lai stiprinātu finanšu sektoru izturību un nepieciešamību aizdot, eh, tātad sniegt aizdevumus reālajai ekonomikai. Es nevaru runāt par uzraudzību, neizsakot atzinību Eiropas parlamentam par to, ka tas ir pieņēmis Eiropas eh, uzraudzības pakotnes reformu. Uh, Eiropas sistēmisko risku kolēģijas un Eiropas uzraudzības iestāžu izveide kopā ar kapitāla prasību direktīvas pārmaiņām, izmaiņām uh, veidos uh, robustāku uzraudzības ietvaru. Un tas varētu uzraugiem dot uh, labākus instrumentus, lai tiešām uzraudzītu ekonomiku, lai uh, kalpotu reālās ekonomikas vajadzībām, lai izvairītos no sistēmiskiem riskiem un uh, novērstu nelīdzsvaru. Tā kā tuvojas Eiropas sistēmisko risku kolēģijas izveidas datums, mēs palīdzēsim uh, šīs uh, organizācijas izveidē, lai tā varētu sākt darboties nākamā gada 1. janvārī. Jaunā uzraudzības arhitektūra ir tikai viens aspekts finanšu reformu darba kārtībā, piemēram, direktīva par alternatīvo investīciju fondu menedžeriem tiek skatīta, lai nodrošinātu uh, pienācīgu šādu fondu pārvaldību. Šeit mēs uzskatām, ka ir eh, tikpat svarīgi nodrošināt eh, laicīgu ziņošanu iestādēm, lai kontrolētu sistēmisko risku. Un uh, ir arī panākts uh, progress uh, likumdošanā par īso pārdošanu un over-the-counter derivatives, tātad atvesinātiem finanšu instrumentiem. Un uh, arī uh, jāpārbauda finanšu institūcija darbība, jāuzraug tā, lai nebūtu pārlieku liela uh, paļaušanās uz ārējiem reitingiem. Uh, to es domāju runājot par to, ka ir jāizmanto šis izdevīgais brīdis, lai veiktu finanšu sektoru reformas. Tas būs ilgs process un iestādes cerams sasniegt šos mērķus, uh, ko, manuprāt, uh, pilsoņi vēlas, lai tiktu sasniegti. All your attention. Paldies par uzmanību! Thank you very much. Uh... Liels paldies! Tagad pāriesim pie jautājumiem, kā jau teicu, sākumā katram būs pusotra minūte un lūdzu nepārvelciet uh, šo laiku un arī neuzdodiet vairākus jautājumus. Pirmais var uzstāties Žans Pauls Gozēs un pēc tam uh, Tātad viņš runās no Eiropas tautas partijas, bet uzreiz došu vārdu trešai kungam atbildēju, pēc tam būs Garsīm ar Gajo. Lūdzu, Žampo. Paldies, priekšsādātājs kundze. Eh, trešai kungs, ļaujiet man sākt ar to, ka es apsveicu nākamās eh, sistēmiskā riska valdes priekšsādātāju Eiropas parlaments nolēma, ka Eiropas centrālās bankas prezidents eh, kļūs ex officio arī eh, ieņems eh, vēl šo amatu. Jūs runājāt par uzraudzības direktīvu, un es gribēju zināt par EAFM direktīvu. Sarunas ir diezgan grūtas, jo šeit ir jāsaskaņo nostāja parlamentu, un mēs gribētu zināt, ko jūs gaidāt no šīs direktīvas, un varbūt eh, kādas padomas, kas būtu jāievēro sarunās. Paldies! Je renouvelle, euh, je dois dire, mon appréciation. Paldies! Es ļoti augstu vērtēju parlamenta darbību pēdējā laikā un es esmu pārliecināts, ka arī jūs pie šīs direktīvas strādāsiet tikpat veiksmīgi. Tā ir eh, svarīga direktīva, jo tā apskata eh, nozari, kas eh, nav tik vienkārši kā banku regula. Finansu tirgus eh, operācijas, eh, tā ir ļoti sarežģīta nozara, un šeit vissvarīgākais ir Eiropā ir vajadzīga uzraudzības un pārskatāmības sistēma. Tādos mērogos, kāda nepastāv nekur citur pasaulē. Tas nozīmē, ka nav, ka nebūtu jābūt atšķirībām starp eh, Eiropu un ASV. Jebkuras atšķirības novedīs pie nestabilitātes pasaulē, jo acīm redzami regulātori eh, acīm redzama aktivitāte palielināsies eh, mazāk regulētos apvidos, un tas var apdraudēt uh, stabilitāti. Mēs arī redzēsim geogrāfisku uh, pārvietošanos. Ir vajadzīga sadarbība ar amerikāņu partneriem, lai panāktu vienotus uh, spēles noteikumus globālā mērogā un ļautu mums nodrošināt ekonomikas finansu stabilitāti acīm redzami šeit ir vajadzīga lielāka pārskatāmība, tas ir uh, skaidrs. Un vēl vairāk mēs arī zinām, ka varas iestādes un akadēmiskās aprindas vēl joprojām mēģina saprast uh, sistēmu nestabilitātes elementus, kas var parādīties šajos tirgos. un kas varētu ietekmēt arī institūciju darbību. Es varu teikt visu centrālo banku un arī akadēmisko aprindu vārdā, ka šis ir lauks, kurā vēl ir ļoti daudz jāstrādā, lai saprastu šos nestabilitātes elementus. Liels paldies, Belts kungs! Paldies! Pirms divām nedēļām mēs eh, tikāmies eh, Frankfurtē pie jums, un es varēju ieraudzīt, ka ECB ļoti gatavojas turpmākām aktivitātēm, un man interesē, vai um, ESRB, tad uh, darbības tiek sagatavotas, vai jūs uh, tiešām varēsiet uh, laikā sagatavoties, var izmantot pašreizējās struktūras. Tas bija pirmais jautājums, un otrais um, mēs norādām uz to, ka Monterā Savienība nav līdzsvarota. Um, politika var finansēt tikai, ja notiek paralēli darbs citās jomās, finanšu jomā, piemēram. Uh, Un eh, man prieks, ka valstu un valdību vadītāji to ir sapratuši tagad. Bet, eh, lai, lai kā nu būtu, eh, mūs interesē detaļas. Ko jūs domājat par budžetplāniem, kas tika apspriesti iepriekšējā samitā, un vai mm, ar to pietiks, lai šo vienpusējo pieju, kas agrāk bija Eiropas Savienībai, izlīdzinātu? On your first question, Uz pirmo jautājumu es varu atbildēt, ka mēs darām visu iespējamo, un mēs to jau darījām no eh, sākuma. Mēs darām visu iespējamo, lai būtu pilnīgi gatavi eh, jaunajā gadā sākt darbu. Mums ir kontakti ar varas iestādēm, ar 27 valstīm. Un es esmu pārliecināts, ka mēs varam paveikt šo darbu. Protams, atbildība ir ļoti liela, bet eh, redzēsim no 1. janvāra, kā būs jāorganizē mūsu darbs un kāda būs orientācija, bet eh, instrumenti darbam mums ir. Protams, kā jūs minējāt, arī varas eh, iestādēm ir jāpadara eh, sava daļa šajā darbā. Tātad iespējams, ka eh, sākumā mums vēl viss nebūs pilnīgi gatavs. Tomēr, tomēr Eiropas iestādes, kas tagad atbild par banku uzraudzību un finanses uzraudzību jau darbojas, un mums ir kontakts ar viņiem. Varētu būt vajadzīgs eh, laiks šo sakaru nodibināšanai, kas nav tieši mūsu pienākums, bet es esmu pārliecināts, ka mēs varēsim savu darbu padarīt par otro jūsu jautājumu finansu politikas uzraudzībā, kas būs jāievieš visām valdībām pēc manām domām nekad nav ideāla stāvokļa, jo vienmēr faktiskais stāvoklis ir nedaudz sliktāks par to, kam vajadzētu būt. Jūs zināt, ka pagātnē ļoti situācija tika nenovērtēta, un mums vajadzēja turpināt uh, cīnīties par stabilitāti, un tagad mēs uh, redzam, uh, ka mūsu bažas bija pamatotas un ka uzraudzība ir ļoti svarīga. Tātad mēs turpinām aicināt visas valdības uh, strādāt un mēs noteikti uzturēsim kontaktus nākotnē, jo arī pārējās iestādes būs iesaistītas. Paldies! Hosē, eh, lūdzu! Paldies! No iepriekšējām debatēm ir redzams priekšsādātāji kungs, ka jūsu piekritēja skaits eh, aug. Uh, Runājot par stabilitāti, vai jūs kā bankas prezidents personiski domātu, ka ir jābūt automātiskām sankcijām, vai arī tās būtu jāapspriež. Vai jūs domājat, ka saglabāt eh, sankcijas būtu pamatot un kāda šeit ir atšķirība starp eiro un ne eiro zonas valstīm. Es arī gribēju jautāt par parādu un deficītu kritērijiem, kā tie būtu jāievēro. Paldies par jūsu jautājumu. Kā jūs pats teicāt, ir dažas sankcijas, kas var tikt viegli paplašinātas, izmantojot esošās iespējas, ko dod likumdošana, un ir citas sankcijas, ar kurām nav tik viegli. Vēl tiek skatīt šīs politiskās sankcijas, es saprotu, ar tām jūs domājat balstiesību apturēšanu, mēs tās atbalstītu, jo tās nav finansu sankcijas, bet tām ir ļoti liela ietekme. Bet ir iespējams, ka būtu jāmaina līgums. Mūsu pašu uzskats ir tāds, ka ja ir vienota valūta un nav politiskas federācijas, es, es eh, teicu visos, visu šos gadus, ka mēs esam ļoti drosmīgi. Mums ir vienota valūta, bet mums nav politiskas federācijas. Ir jānodrošina iespējama labākais mehānisms, kā nodrošināt uzraudzību ne tikai fiskālas situācijas, bet arī konkurētspējas un līdzsvara uzraudzību. Un, lai šī uzraudzība strādātu pēc iespējas labāk, tad ir ļoti eh, svarīgi šeit pievērst uzmanību sīkumiem. Mēs redzēsim, kas mums tiek piedāvāts, un tad paši vērtēsim. Bet mēs domājam, ka mēs varam ļoti uh, tālu iet ar pašreizējo um, sekundāro likumdošanu, nemainot līgumu par parādu un deficītu. Ir skaidrs, ka ārējie novērotāji, uzņēmēji un investori skatās uz uh, parādu un deficītu kopā, un šie abi rādītāji raksturo spēju kontrolēt parādi kā koprodukta daļu un arī vērtē iespēju samazināt parādu, un no šiem rādītājiem ir atkarīga arī uzticība mums. Mēs uzskatām, ka līdz šim parāda kritērijs ir bijis pārāk aizmirsts, Un tagad ir jāpievērš uzmanība parādam un deficītam kopā, kā Maastrichts kritērijos, jo tie ir ļoti svarīgi situācijā, kad ir jāatgūst uzticība. Paldies! Paldies, nākamais runātājs lūdzu. Trešai kungs, jūs teicāt par ekonomikas uzraudzību, ka ir jāatbild pozitīvi uz pieciem jautājumiem. Jūs nenosaucāt krīzes vadības mehānismu un tā likteni. Krīzes vadības mehānisms tika ieviests, kad radās Grieķijas jautājums apdraudot Eirozonu Tātad eh, mani interesē ekonomiskās eh, uzraudzības nākotne. Un vai eh, šādai uzraudzībai nevajadzētu būt patstāvīgai? Un mēs varētu arī padarīt Eiropas kapitāla tirgus tikpat pievilcīgus kā amerikāņu laikā, kad mums ir paradoxāla situācija. Uh, ārzemju fondi turpina uzturēt augstus eh, procentus amerikāņu tirgu, lai gan amerikāņu tirgu krīze vispār sākās. No otras puses Eiropas valstis eh, cīnās un meklē finansējumu saviem tirgiem. Paldies! šeit jau valdes eh, loceklis atbildēja uz jautājumiem par krīzes eh, vadības un finansu stabilizācijas mehānismu krīzes laikā. Trušekungs eh, parāda, kontrola vēl nav krīzes vadība. Uh, Es eh, atbildu tagad par uz jūsu jautājumu pirmo daļu. Mēs uzskatām, ka dažādās kases un kasēm un valdībām ir pašām sava atbildība, un tas nav slikti. kā mums trūkst, tā ir, mums trūkst stimula vadīt finanses atbildīgi. Stabilitātes un pieauguma pakts nav bijis ideāls piemērs. Mēs e, nesam redzējuši labāko praksi, mēs neesam redzējuši nekādu konkurenci, mēs esam tieši otrādi redzējuši mēģinājumus sagraut visu sistēmu. Tātad papildus dažādiem pasākumiem Kā es teicu iepriekš, pozitīvas atbildes uz šiem pieciem minētajiem jautājumiem ir ļoti eh, svarīgas, bet eh, nākotnē parlamenta un padomas apņemšanās un mācība no agrākās eh, grūtās pieredzes ļaus mums nostiprināt šos dažādos uzraudzības elementus, kas palīdzēs novērst krīzes atkārtošanos. Paldies! Eh, Berman kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nīderlandes eh, uzraudzības iestāde ir minējusi, ka ir bijusi manipulācija Grieķijas krīzes laikā. Mēs uh, atbalstām Eiropas uzraudzības aģentūras izveidošanu, vai jūs domājat, ka pietiek resursu, lai apturētu iespējamas manipulācijas un spekulācijas nākotnē? Kas būtu vajadzīgs, lai apturētu tādas uh, spekulācijas nākotnē, vai pietiek juridisko instrumentu? Acīm redzam, dažreiz manipulācijas tiek atklātas pārāk vēl, tāpēc Eiropas banku loma ir būtiska. Bet es domāju, ka ir robežas eh, arī, ko var centrālās bankas iespējām ir robežas. Otrs eh, jautājums - Eiropas eh, komisija arī strādā pie kredītu eh, regulēšanas, vai jums ir kādi komentāri par to, vai mums nevajadzētu vienkārši aizliegt dažus derivatīvus Eiropā un citur? Paldies! Liels paldies par pirmo jautājumu. Es domāju, ka šeit ir ļoti skaidri. Mēs eh, redzam darbības, kas atbilst likumam, mēs redzam darbības, kas nevisai atbilst. Mēs esam redzējuši eh, dažādas tirdzniecības prakses. Mēs eh, dzīvojam valstīs, kur vara pieder likumam, un mums ir skaidri jānosaka, kas ir likumīgs un kas nav. Uh, Tātad par manipulācijām, ja tādas ir notikušas, tad ir eh, jābūt izmeklēšanai un sodiem un sankcijām pret tiem, kas apiet eh, vai pārkāp līkumu. Tas ir, eh, līkums ir spēkā gan Eiropā, gan Amerikā un citur. Centrālajām bankām ir atbildība, tām ir milzīga atbildība un uh, to mērķis ir stabilizēt uh, cenas vidējā un ilgā termiņā, nodrošināt finansu stabilitāti vidējā un ilgā termiņā. Tāpat arī ir atbildība. Tāpēc, ka šīs bankas ir orientētas uz vidējo un ilgo termiņu, nevis uz īstermiņu, un tās ir uh, neatkarīgas, un tās var dot vērtējumu, bet par finansu un banku uzraudzību eh, šāda atbildība var būt vai var nebūt, piemēram, apdrošināšanā. Likumdošana ja mēs, ja mēs runājam par likumdošanu, tad Eiropas valdi, kas tika izveidota sistēmiskā riska uzraudzībai, šīs valdes uzdevums ir apskatīt eh, savu atbildību, un eh, tā nav jājauc ar uzraudzības iestādēm dalību valstu un Eiropas līmenī. Atkal es domāju, ka jums ir jāuzdod jautājums e, šiem uzraugiem, tātad banku un apdrošināšanas uzraugiem, vai arī iespējams e, finansu tirgus uzraugiem. Noslēdzot, atbildot uz pirmo jautājumu, es arī teicu, ka ir vienošanās gan Eiropā, gan pasaulē par to, ka ir vajadzīgs pēc iespējas vairāk eh, pārskatāmības. Mums vienmēr ir jāieņem šāda nostāja. Ja ir eh, kādas eh, zonas, kurās nav pārskatāmības, tad tur varētu arī iespējams atrast nelikumīgās darbības. Tātad visi jautājumi, kas ir apspriesti šeit un Amerikā, dos mums eh, paralēlas atbildes. Mums eh, visā pasaulē ir eh, līdzīgi tie paši faktori, kas ietekmē finansu stabilitāti. Un bez regulācijas mēs redzētu kustību uz tirgiem, kur ir mazāk regulācijas, un tas būtu tieši pretēji tam, ko mēs darām G20 un pašais pasaulē. Paldies! Paldies, nākamais! Vai paldies, priekšsādātājs kundze! Trešai kungs, jūs esat um, SRB priekšstādātājs tagad, un man interesē, cik konkrētspējīga uh, Un uh, savienojums uh, ir mērķi, cenu stabilitātes mērķis ar finanšu stabilitātes mērķiem. Un uh, jūs uh, esat tātad SRB priekšsēdētājs, un uh, kā šī amatā jūs ietekmēsiet Eirozonas monetāro politiku? Paldies! Paldies par jautājumu! Pirmkārt, es nu, jau pagadām neesmu SRB priekšsēdētājs, jo mums vēl tad juridiski viss jānoformē. Uh, un jāpalaiž, kas nu, pagaidām nav noticis. Un otrkārt, ECB ir ECB, un uh, uh, ģenerāla padome uh, un arī uh, vadības padome uh, paliek ECB tā. Šie orgāni nav mainījušies, nekas nav mainījies. ECB ir konstitucionālis ietvars, uh, primāris mandāts, un uh, tas nemainās pavisam tās darbības, kā ECB darbības, nemainās. Tātad par um, Eirozonu. Uh, tad, uh, šeit mūs interesē ECB vadības padome. Un uh, es uh, minēšu, ka mūsu galvenais mandāts ir nodrošināt cenu stabilitāti. Mm, mēs uh, esam uh, 11 uh, valstis Eirozonā un uh, viens 1,97% ir eh, vidējais inflācijas līmenis. Tātad mēs runājam par uh, mazāk kā 2%, bet tuvu 2%. Un redziet, mūsu prognozes ir uh, attaisnojušās, nu, 1,97, nu, tie ir aritmētiski, tas, tas ir uh, sava ziņā izcēli, tas varētu būt 1,75. Bet, nu, godīgi sakot, man labāk pateikt 1,97 nekā 2,01. Un katrā gadījumā mēs uh, veiksim uh, nepieciešamos pārreikinus gada beigās, bet tas ir vislabākais rezultāts cenu stabilitātes ziņā 50 gadu laikā. Šiem valstīm, valstu ekonomikām un ECB nerozonai. Tā tad mm, labāk nekā Spānijā, Itālijā, Francijā, Vācijā 10-11 gadu laikā. Tad tas ir mūsu mandāts, mm, cenu stabilitāte, un jūs redzat, kas ir noticis. Runājot par eh, turpmākām cenām, novērotāji dažādās ekspertu grupās un finanšu tirgos eh, saka, ka nākamo desmit gadu laikā stabilitāte noturēsies tādā līmenī. Un, eh, nu, tie ir fakti. Fakti, skaitļi un novērtējums un prognozes nākotnē. Es to tā blakus mīnot uh, saku. Nu, jāsaka, uh, esmu pārsteigts, jo, bet nu, tāda ir realitāte. Ko esam sasnieguši kopš izveidošanas brīža, un mēs uh, turpināsim mm, to darīt. ESRB ir cita iestāde Tur nepiedalās visi vadības padomas locekļi, eh, tur eh, ir daži citi eh, locekļi no iestādēm, ko pieminēju, kas ir arī no akademiskām aprindām, no zinātniskām aprindām, no valstu kompetentām iestādēm, no valstu uzraudzības iestādēm un kam ir pieredze, lai vērtētu sistēmiskos riskus un prognozētu uh, riskus, kas varētu parādīties. Un tieši no šīs skatu punkta. Un uh, viņam ir arī uh, nepieciešama ekspertīze, lai sastādītu rekomendācijas, lai mūs brīdinātu. Šī iestāde, šī jaunā iestāde ir tuvu centrāla bankām, ne tikai ECB, bet arī valstu centrāla bankām kā tādām. Un es nedomāju, ka jūs pārsteigs, ka abās uh, Uh, Atlantijas okeāna pusēs, ņemot vērā, ka sistēmiskie riski nu, tiešām ir ļoti vērā ņemams faktors, uh, tad uh, nav brīnums, ka kongress citā Atlantijas okeāna pusē un jūs šeit esat pieņēmuši lēmumu izveidot šo papildu iestādi, jo vidējā un vidējā termiņā un ilgtermiņā uh, Eh, no tā ir atkarīga mūsu stabilitāte, bet nevajag eh, sajaukt šīs divas iestādes. Paldies! Lielas paldies! Es jums atgādināšu, jūs teicāt pagājušā reize, ka jūs eh, ziņotu atsevišķi, nevis mandāta dialogu ietvaros, un tad man jādisciplinē mūsu biedru, lai uh, viņi uzdotu pareizus jautājumus īstajā brīdī, kas, nu, gan droši vien ir sarežģīti, bet, nu, turpināsim ar Epinga kungu. Un paldies par iespēju izteikties. Trešēkums. Ekofin padomē tiekoties uh, septembrī notika viedokļu apmaiņa par uh, finanšu transakciju nodokli. Par to ir um, daudz domstarpības, bet jūs skaidri izteicāties. Jūs teicāt, ka šis nodoklis ir slikta doma Eiropai ka bankas tiek pārliktas uz Ņujorku, Šanhāju, Ženēvu un Hongkongu, Singapūru. Un ka nodoklis uh, nav nepieciešams mums. Es uh, jums nepiekrītu, trešai kungs. Varbūt jūs varētu vēlreiz izskaidrot šai komitējai, mm, šeit esošiem uh, locekļiem, kas daudzi ir par šo nodokli, tad varbūt jūs varat dalīties jūsu pieredzē, uh, un apgaismot mūs par to, kāpēc šī ir tik slikta ideja. Un paldies! Un es tik uh, daļrunīgi to visu neaprakstēju runājot par uh, šiem citiem tirgiem, uh, kas varētu gūt labumus no šīs iniciatīvas, bet taisnība ir, kas teicu, ka saskņā ar mūsu analīzi tā ir koncepcija, kas nav ieteicama. Tam ir ekonomiski iemesli, finanšu iemesli, tehniski iemesli. Ir um, ārkārtīgi sarežģīti īstenot šo koncepciju, un, ja tā tiktu īstenota, tas pats, ko es saku par visiem grozējumiem, tam jānotiek globāli. Mēs zinām, ka tas nav iespējams globālā līmenī, vismaz pagaidām nē, līdz ar to man bail ja mums šeit eh, ir iniciatīva, lai kāda iniciatīva tā arī būtu, tā varētu vienkārši pārbiedīt finanšu transakcijas eh, citur. Es, es ne, neminēju noteiktas valstis, noteiktas tirgus, bet, eh, nu, var iedomāties pilnīgi visu šeit. Tātad ir trīs šādi iemesli, um, saskaņā ar mūsu analīzi. Un saprotu, ka šī ideja ir vilinoša. Un um, daudzi parlamenti, arī ļoti iespējams, ka ir Eiropas parlaments, bet es zinu, ka daudz valstu parlamenti par to domā ar lielu prieku. Bet mūsu pienākums ir vienkārši uh, uh, raidīt šo trauksmu signālu un uh, pateikt par uh, grūtībām, kas var rasties. Un tik tiešām apstiprinos, uh, tik daļrunīgā jūs to neizteicu, bet tik tiešām es izteicu brīdinājumu uh, tiekoties iepriekšējai kofinu padomī. Labi. Es atgādināšu, ka mūsu rezolūcijā mēs uh, lūdzām komisiju sagatavot ietekmes novērtējumu. Uh, komiteja neteic, neizteicās ne par, ne pret. Mēs gribējām vairāk zināt par šo lietu. Uh, lūdzu, Svens Kigolds. Nu, es mēģināšu neuzsākt ekonomisko diskusiju par finanšu transakciju nodokli. Es no tā atturēšos. Es uzskatu, ka nodokļu politika ir ārpus ECB mandāta. Un līdz ar to tā nav šīs diskusijas sastāvdaļa šeit bet, eh, manuprāt, ECB norēķinu eh, process varētu būt svarīgs instruments, lai eh, īstenotu šo nodokli, nodokļa piemērošanu. Bet man ir cits jautājums, kas skar īrijas situāciju. Mums jābūt ļoti piesardzīgiem. Obligācijas spredi ir ehm, sasniedz augstu līmeni. Tā tam nav jābūt monetārajā savienībā. Tāpat laikā īrija vienmēr ir bijusi labs piemērs un uh, ļoti labs skolēns. Ja nu, praktiski šī valsts ir samazinājusi uh, valsts tēriņus, arī algas, kuru valsts to varēja ietekmēt, un tagad tā ir pirmā uh, valsts, kas ir iekritusi e, šajās lomatās. Tātad man interesē, ko mēs varam mācīties no īrijas situācijas, kādas sakas var, tam var būt, e, lai labāk tiktu galā ar finanšu krīzi, kā tas var ietekmēt mūsu e, atlapšanas stratēģijas. Un tad arī agrāk jūs eh, pozitīvi izteicāties par īrijas valdības izdarīto ekonomiskās politikas ziņā un eh, nodokļu tēriņu reformās. Tā kā man interesē, ko jūs domājat par īrijas situāciju šobrīd. Paldies! Pirmkārt, ļaujiet atkārtot to, ko vienmēr esam teikuši par Eiropas Savienību kā tādu, par Eirozonu un par katru individuālo valsti. Mēs vienmēr sakām, redzot, ka krīze ir daļai pārvarēta, mēs nerunājam par uh, to, kā esam uzvarējuši. Mēs uh, aicinām būt ļoti piesardzīgiem. Un, nu, šeit tā pati situācija. Uh, Eh, it kā jau krīze ir pārvarēta. Mums ir izaugsme 0,6%, izaugsme Eirozonai, šī gada prognoze, bet mēs sakām pāragri sludināt uh, uzvaru, un mums jābūt ļoti piesardzīgiem gan šogad, gan nākamgad. Tātad, kas tiek novērots vairākās valstīs? Šīs valstis ir labi pastrādājušās, īrie, piemēram. Īri ir zaudējusi daļu savas konkurētspējas. Runājot par darbspēku vienības izmaksām, un um, tagad mēs mēģinām uh, darba spēka uh, Uh, vienības izmaksas un zaudējumus, kas ir radušies kompensēt un atgūt konkrēt spēju īrijā. Uh, bet uh, katrā valstī situācija atšķiras um, visās 27 vai nu 16, 17 valstīs Eirozonā un Līdz ar to mēs aicinām uh, valstis uh, pārvarēt pašu grūtības. Un šīs grūtības ir atšķirīgas. Un tad īrijā jums ir šis papildu jautājums par ļoti lielu finanšu sektoru, kas uh, ir daļa no tā izaicinājuma, no tās problēmas, kas īrijai ir uh, jāpārvar. Tad īrija ir pierādījusi, ka viņam ir spējas un līdzekļi, lai pārvarētu krīzi. Un tagad viņi ir konfrontēti ar šo problēmu, un es domāju, ka parlaments un valdība šai valstī to ļoti labi saprot. Mēs esam aicinājuši visas valstis būt uh, modriem, būt piesardzīgiem, runājot par pašmāju, fiskālo politiku, konkurētspēju, un joprojām Mēs esam posmā, kas, protams, protams um, ir sarežģīts un prasa piesardzību. Paldies! Thank you, Mr. Klut. Paldies, Kluta kungs. Oh, right. I couldn't find, <laughs> I lost you over there. Es neredzēju, kur jūs sēžat. Jā, paldies. Trišē kungs. Svens Gīgolds. Uh, jau gandrīz nozaga man jautājumu, es to gribēju arī uzdot, to, ko viņš jautāja, bet es varētu to paplašināt par Grieķiju. Grieķija arī uh, neguva atzinību par to, ka tā īstenoja savu taupības paketi. Bet es varbūt tad uh, variešu savu jautājumu, pārformulēšu to. Vācijā nesen es kādā diskusijā dzirdēju, uh, Tur bija eh, budžeta atbildīgie no pašvaldībām. Es nāku no Ziemirēnas Vestfālēnas, un tā daudzus gadus komunāla līmenī ir ļoti, eh, ļoti lielu finanšu spiedienu izjūtus, bet situācija šogad vēl ir sāsinājusies, un eh, pašvaldību amatpersonas saka, ka trīs ceturdaļas no šā gada finanšu problēmām ir saistīts ar finanšu krīzi. Un uh, tur nav nekādu iespēju uh, vismaz manā reģionā kaut kā ietaupīt, eh, jo no Eiropas Savienības puses ir šis finanšu spiediens, un tad ir jautājums, vai nevajadzētu eh, izvēlēties citus eh, risinājumus, tādējādi zūd atbalsts Eiropas Savienībai sabiedrības vidū, tas ir skaidri jāsaka, un tad es gribu uzdot jautājumu, kā bankas un citus krīzes izraidzītājus varētu šeit spēcīgāk uzraudzīt. Uh, jo no tā, ko es dzirdēju no šiem atbildīgajām amatpersonām pašvaldību līmenī, ka nav iespējams no pašu līdzekļiem sekt kaut kādus šos te trūkums un vēl kaut ko ietaupīt. Paldies! Thank you very... Paldies! Neesmu pārliecināts, ka es uh, pilnībā sapratu to, ko jūs teicāt par to, ka uh, cilvēki ir pret Eiropas Savienību. Es varbūt kaut ko palaidu garām. Kas precīzi ir šī te kritika? Kāpēc Eiropas Savienība tiek kritizēta? Ja jautājums, kur pilsoņi sev uzdod, ir, kāpēc mums, kā pilsoņiem, pašvaldību līmenī ir jāmaksā par krīzes sekām, jo krīze taču izraisīja citi, nevis mēs. Tas ir tas jautājums, ko es dziedu, dzirdu. Uh, pašvaldībās, un tā taupības politika, ko nosaka Eiropas Savienība, uh, pie tā arī noved, ka nodokļu maksātāji maksā par krīzes sakām. Jā, es atbildēšu vispirms. Uh, gribu teikt, ka krīze ir globāla krīze. Eiropas Savienība neizgudroja šo krīzi. Krīze parādīja uh, globālās finanšu sistēmas trauslumu. Un tas parādījās visā pasaulē, un ne jau tikai Eiropas Savienībā. Tas ir pirmais novērojums. Šī te globālā krīze radīja problēmas, un tas ir tas iemesls, kāpēc mēs prasām uh, finanšu sektoram būt atturīgākam. Tad, tad daudz kritikas tika pausts pret uh, šo te jauno regulu, kas tiek apspriests, eh, šo regulējumu, kas tiek apspriests gan Eiropas, gan pasaules līmenī. Un es uzskatu, ka tas tiešām ir nepieņemami tieši tāpēc, ka, ko jūs teicāt, jo cilvēki to arī jums saka, un eh, ne tikai Eiropā, arī visā pasaulē mēs taču nevēlamies redzēt šādas situācijas atkārtošanos, proti, ka finanšu sistēma un globāla ekonomika ir tik trausla, kā tas bija, bet Kāpēc šeit Eiropas Savienība tiek padarīta par grēkgāzi? Eiropas Savienība un uh, dalību valstu valdības, arī Japānas valdība un ASV valdība saskars ar tieši tādu, tādām pašām milzu problēmām. Tās ir problēmas, kas skar mūs visus. Jūs esat Eirozonā, vismaz viena institūcija ir uh, pildījusi to, kas tai bija jādara. Un kā es jau paskaidroju, tas ir būtisks sasniegums, bet uh, tas netiek tik uh, labi pasniegts un aktīvi pasniegts un paskaidrots, kā es to vēlētos, jo šeit ir tāds kā mūsu uh, tāds elements, kā nomierināt un iedrošināt mūsu pilsoņu šitai cenu stabilitāti, pie kā viņi ir pieraduši un kas viņiem ir būtiska. Es saprotu, ka tas ir ļoti sarežģīti tagadējos apstākļos, uh, būt drošiem, ka mēs darām visu, uh, ko varam, lai izvairītos no krīzes atkārtošanās. Tas ir ļoti sarežģīti, bet mēs uh, uh, to apspriežam, tātad nodrošināt to, ka visas valdības dara to, kas ir nepieciešams, lai saglabātu uzticību un stabilitāti. Un tas attiecas uz visu pasauli un arī uz Eiropu. Bet, kā jau teicu, tas, ko saka uh, pilsoņi, tā, tā situācija ir tāda pati visā pasaulē. Nebūtu pareizi Eiropas institūcijas šeit uh, kritizēt pārmērīgi un pataisīt par grēkāžiem. Mēs visi esam vienā laivā, mēs visi atrodamies šajā smagajā ārkārtas apstākļu situācijā, uh, Tas nav vienkārši, tas neatvieglo Eiropas parlamentu, Eiropas centrālās bankas un uh, Nacionālo valdību uzdevums. Es to pilnībā pieņemu, bet atkārtošu, nepadarīsim nevienu Eiropas Savienības institūciju par uh, grēkāzi. Paldies! Salavakras kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu apliecināt Trišē kungam, ka es ļoti augstu novērtēju to, kā viņš šeit rīkojās, risinot krīzi, cenšoties cīnīties pret krīzi. Un tas attiec arī uz šo te memorandu attiecībā uz Grieķiju un īpašiem noteikumiem Grieķijai, un par to grib jums kā Grieķijas deputāts īpaši pateikties. Uh, Mēs redzējām, ka Eiropas Savienība un uh, monetārais fonds ir uzte, uzlicis noteikumus, nosacījums Grieķijai, bet uh, mērķis taču ir vienkārši šo te augsto deficītu samazināt. Un kas mani nodarbina priekšādātāja kungs, uh, ir tas, ka ir bijusi, protams, izaugsme, bet uh, šī problēma, kas skar Grieķiju, uh, neskar tikai Grieķiju, tā skar visu Eiropas Savienību. Mēs visi Eiropā cīnāmies ar problēmām. Mēs redzējām, kas pagājušajā nedēļā notika Francijā, ir vispārējie streiki, ir uh, arī citās valstīs problēmas, un kas attiecas uz uh, izaugsmas un nodarbinātības stratēģijas jautājumu. Tas, ko jūs par to teicāt, tas ir ļoti svarīgi, bet es domāju, ka šīs krīzes izraisītāji taču bija finanšu tirgi, kas acīm redzot nespēja sevi paši regulēt. Un problēmas, manuprāt, ir jārisina arī ar ekonomikas stratēģijas starpniecību. Un tās diskusijas, kas šobrīd notiek par jaunajām um, pārvaldības formām, un uh, tur ir jāsavieno šī te zinātniskā pieeja ar kopienas pieeju, jo, lai arī ko mēs mēģināsim, mēs vien paši nevarēsim ap, savaldīt šos te tirgus. I, course, uh... Jā, es, protams, pilnībā piekrītu, lielā mērā piekrītu tam, ko jūs teicāt, bet uh, tas, ko jūs teicāt, uh, proti, ka mēs tagad atrodamies globālā ekonomikā, ka finanšu sistēma arī ir globāla, kur šis te līdzsvars starp brīvību un ierobežojumiem, jeb regulējumu, banku, nebanku iestāžu, pensiju fondu, apdrošināšanas iestāžu un citu iestāžu regulācija tagad tiek apspriesta ne tikai Eiropas iekšienē, ne tikai industrializētās pasaules robežās, bet globālā līmenī, arī ar visām jaunatīstības valstīm. Un um, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs, lai mēs varētu izstrādāt piemērotus standartus un regulējumu globālā līmenī, jo ja mēs to nepanāksim, tad mēs radīsim vairāk riskus stabilitātei, lielāks iespējas krīzēm un aktivitāšu ģeogrāfiskai pārvietošanai, kas nav mūsu interesēs. Tātad es pilnībā jums piekrītu. Mēs esam tādā situācijā, kura prasa tiešām godrus risinājumus no visām pusēm, kas ir iesaistīti šajā procesā globālā līmenī, un pats to piedzīvoju. Uh, jo ir milzīgas izmaiņas tajā, kā valstis un ekonomikas sadarbojas, un eh, šī miedarbība ir mainījusies, attīstības valstis ir uh, arī ieguvušas jaunu vietu. Uh, šajās diskusijās G20 uh, ir tāds kā simbolisks piemērs tam, bet es to gribētu saukt par tādu kā kluso revolūciju. Visos uh, līmeņos, un mums ir tiešām jābūt drošiem, ka mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos. Un ir viena lieta, par ko esmu pārliecināts, un uh, godātais deputāts, uh, kurš uh, izteicās, varbūt man piekritīs, uh, iedzīvotāji cilvēki mums nepiedos, ja mēs pieļausim Eh, tādas pašas krīzes atkārtošanās ne Eiropas Savienībā, ne ASV, ne citur pasaulē. Cilvēki to nepiedos. Tātad mums ir tiešām pienākums, mums ir jāatrod eh, veids, kā padarīt sistēmu izturīgāku, noturīgāku, bet, eh, lai to panāktu, ir jāpieliek pūliņi, un ne jau visi to labprāt grib darīt. Paldies! Hans Peters Mārtens, lūdzu. Danki. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es jums gribētu nolasīt citātu. Izšķirošais temats joprojām ir tas, kā uh, pasauli izskatīties bez pārliecīgas svirošanas. Kapitāls ir maz un tas kļūst dārgāks, lai finansētu izaugsmi. Uh, Atsvirošana nozīmē, ka visām uh, pusēm, bankām, valstīm ir uh, jāsamazina parādi, uh, lai uh, varētu uh, izdzīvot arī svārstīgos apstākļos. Ja kapitāls kļūst dārgāks un izaugsme lēnāka, tad arī šīs te māršas kļūst mazākas. Vai jūs varat piekrist šim vērtējumam, vai jūsuprāt, uh, tas tiešām ir tas, uh, tā aina, kas mūs sagaida Eirozonā ar visām tam saistītajām sekām. Again, that, uh... Atkal gribu teikt, ka atcerošanas process, kur esam novērojuši globālā līmenī, ne tikai Eirozonā, ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī ASV, un citur pasaulē ir tāds process, kas sekoja šim te, šai te sāncensībai, kurš aizņemsies vairāk naudas, kas mūs noved pie krīzes, ar kur mums bija jātiek galā. Tātad, kas mums uh, droši vien ir jādara, un uh, man šķiet, ka ir tāda liela vienprātība par to, ir jāmēģina uh, iestrādāt globālās finanšu un ekonomikas sistēmas eh, darbībā tādu kā anticiklisko elementu, kas eh, ļaus novērst šādu pārmērīgu aizņemtā kapitāla īpatsvaru palielināšanu, ko vienmēr, eh, kam vienmēr seko šī te atsvirošana. Un tad ir šī te situācija, kas ļoti bieži raksturo ekonomikas darbību, bet uh, ko mēs nesen piedzīvojām, tikko piedzīvojām, bija uh, lielākais trieciens kopš otrā pasaules kāra. Tātad tas bija ārkārtais trieciens un tas nāca pēc šāda te milzīga kapitāla aizņemšanās perioda, jeb svirošanas perioda. Un tas uh, ir tiešām akūtākais šāds posms pēc otrā pasaules kara. Tātad, kā to izdarīt, kā nodrošināt to, ka mums ir globāla sistēma, protams, arī nacionālās uh, sistēmas, uh, kas uh, nebūtu tik trauslas un nepastāvot šie tie krīzes riski. Ir dažādi veidi, kā šeit var reaģēt, cenšoties novērš šos te procikliskos eh, mehānismus, kas ir iestrādāti globālās finanšu sistēmas darbībā. Ir šī te kapitāla prasība direktīva, kas uh, paši šie noteikumi varētu būt anticikliski, un es uh, esmu arī par to runājis, par instrumentiem, kādus mēs varētu izmantot. Tas nav vienkārši, bet tas ir nepieciešams, tas ir jādara. Mr. Fejo. Fejo kungs. Senhora Presidente, Senhor Presidente Trichê, queria. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Trichē kungs, es gribētu jums eh, pateikties eh, par līdzinējo darbu un parlamentā jums ir ļoti eh, stingrs atbalsts un Eiropas centrālā banka eh, spēlē svarīgu lomu un parlamentā ir atbalsts jūsu eh, risinājumiem. Es gribētu uzdot eh, šādu jautājumu. Komisijas, komisija ir pilnvaras vērtēt budžeta plānus. Uh, līdz e, kādiem apjomiem e, būtu jāsniedz šim pilnvarām. Jūs e, teicāt, ka ir svarīgi dot konkrētas ieteikums dalību valstīm attiecībā uz konkurenci. Piemēram, Portugāles gadījumā valsts izdevums ir ļoti grūti kontrolēt. Mēs maksājam ļoti lielu prēmiju par valsts parādiem ir problēmas ar konkurētspēju. Kas konkrēti ir jāiesaka Portugālē šādā gadījumā? Vispirms eh, šis eh, Eiropas eh, semestri jēdziens ir paredzēts, lai uh, risinātu problēmas pēc iespējas ātrāk un pārbaudītu visu eh, Eiropas dalību valstu situāciju pēc iespējas eh, rūpīgāk. Visas valstis eh, zina, ka tās ir savstarpēji atkarīgas, jo pastāv vienotais tirgus. Uh, un arī visas Eirozonas valstis zina, ka tās ir vēl atkarīgākas cita no citas gan eh, vienotā tirgus, gan vienotās valūtas dēļ. Un tagad krīzes laikā Eiropas valstis ir sapratušas, eh, kāda nozīme ir šai savstarpēji atkarībai, tātad es ceru, ka Eiropas semestris strādās pēc iespējas labāk. jautājumā par komisiju ir skaidrs, ka no 2005. gada mēs atbalstījām un ļoti stingri ieteicām Eirozonas valstīm ne tikai ieviest stabilitātes un pieauguma paktu, jo tas, tas ne visur ir ieviests, Ir bijušas šeit grūtības vairākām valstīm, un uh, arī komisijā un parlamentā tas nebija tik viegli, bet mēs gribam, lai konkurēt spējas uh, indikātori tiktu ievērot ļoti rūpīgi. Darba izmaksas uh, līdzsvars un pārējie, jo vienotas valūtas zonā. Tas viss ir ļoti uh, svarīgs. Un signāls ir ļoti skaidrs. Tātad uh, šis uh, procents tuvu diviem, bet mazāk nekā divi. Mēs uh, garantējam lielu stabilitāti gan pirmajos desmit gados, gan pēc tam. Ja pieauga izmaksas un inflācija ir augstāka par vidējo, tad tiek zaudētas, zaudēt konkurētspēja un pēc zināma laika rodas problēmas. Tas ir signāls visām valstīm un arī Portugālei. Krats kundze, lūdzu. Oramu. Paldies, man ir jautājums par um, Grietiju. Es taču esmu no Grietijas un man visvairāk interesē situācija manā valstī. Ko jūs domājat pēc uh, šiem um, Mm, pasākumu, lai ietaupītu, kas ir tik stingri mūsu valstī. Ko jūs, ko jūs domājat par eh, sociālajām, ekonomiskajām sakām, un eh, vai jūs domājat, mums tiešām izdosies sasniegt mērķus, lai eh, atvesļotu valsts ekonomiku? Un es vēlos pieminēt to, ka Grietas presē un starptautiskajā presē bija runa par šo memorandu pēc 2013. gada, ka tas tiek tiks pagarināts, un komisija ir pret to. Starptautiskais um, monetārais fonds uh, it kā uh, piekrīt. Jūs uh, šajā situācijā esat trešais donors. Ko jūs domājat, ko domā ECB? Un vai jūs uzskatāt, ka jābūt ļoti skaidri nostāja šajā jautājumā? Tāds, uh, ka skaidri jāvienojas komisijai, SMF un ECB un eh, tātad skaidri izteikties par šo situāciju, jo šī neskaidrība nevienam nepalīdz. Paldies! I have to make a point again. Would you ask? Vai jūs jautātu tiecībā par Amerikas eh, štatiem, mēs esam līdzīgi Amerikas federālajām rezervēm. Mums eh, ir jāpieņem lēmums par visu Eiropas 16 valstīm šodien 17. 2011. gada janvārī. Katrs eh, eh, valdes loceklis ir eksperts šo 360 eh, miljonu pilsoņu priekšā. Viņiem katram ir viena balss. Neatkarīgi no valsts lieluma. Uh, vai valstī ir miljons vai 50 miljoni, tas ir jāatceras. Tātad ir uh, valde un ir izpildi institūcija, direkcija. Mūsu darbs ir nodrošināt uh, cenu stabilitāti, uh, šajā kontinentā 360 miljoniem iedzīvotāji. Ir valdības, kas atbild pašas par savām politikām, ir padome, kas atbild par šo politiku uzraudzību. Mēs nestrādājam ne valdību vietā, ne padomas vietā. Ir komisija, kam ir jāvērtē situācija un jādod ieteikumi. Un visam šīm institūcijām ir sava atbildība un ir savi uzdevumi. Es domāju, bija to liederīgi atgādināt. Es teiktu, ka dažādos apstākļos mēs eh, dodam savus padomus, bet atkal mūsu atbildība ir atbildība vesela kontinenta līmenī. Tātad daudz kas no tā, kas tiek jautāts, man būtu jājautā komisijai, padomē un attiecīgajām valdībām. Es eh, varu pateikt, ka es redzu, ka ir bijušas ļoti uh, svarīgas pārmaiņas Grieķijas makropolitikas attīstības virzienā, ka mēs aicinājām, lai šīs izmaiņas notiktu, šīs izmaiņas notika, un eh, šī jaunā orientācija bija jāvērtē, mēs vērtējam kopā ar komisiju Mēs atzinām, ka tā iet pareizē virzienā, tātad tā ir jāievieš, jo tā ir labi orientēta, un kā jūs zināt, tad gan Startautiskais valūtas fonds, gan komisija kopā ar mums reiz ceturksnī vērtē šo politiku. Uh, ja tas viss tiks izdarīts tik labi un efektīvi, kā mēs domājam, tad es eh, ceru, ka arī vispārējais Grieķijas vērtējums būs labāks. Paldies! Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze, mums eh, ir jābūt dzīvot spējīgām finansu sistēmām, bet, lai tādas būtu, ir jābūt dzīvot spējīgai ekonomikai un stabilām valsts finansēm. Tā tad ir vajadzīga vienota perspektīva. Tas ir tāds bieži lietots jēdziens, bet šoreiz eh, tā patiešām ir. Šodien mums vidēji savienībā ir 7% deficīta un jā, ir, ir iespējams, ir nepieciešamība samazināt parādus. Tajā pašā laikā ir vajadzīgs pieaugums, lai mazinātu parādus un deficītu. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgas citas reformas, kas var stimulēt pieaugumu. Jo mēs redzam, ka rodas e, jaunas e, problēmas. Es gribētu zināt, kas, kāda būtu ietekme finansu, ja finansu tirgus tiktu regulēts tādā veidā, ka riskējot radīt otru e, finansu krīzi, jo ir jāņem vērā arī ekonomikas kā tādas dzīvot spēja. Un varbūt e, šie ir divi pretrunīgi jautājumi, kā ekonomikas dzīvotspēju un reformas. Es gribētu dzirdēt jūsu komentārus par tiem. Paldies! Divas piezīmes, viena par fiskālo politiku. Jūs eh, minējāt vidējos deficītus, jūs atceraties, ka eh, sarunu laikā par Māstrihtas eh, līgumu bija noteikts kritērijs 3%, kas jau bija ļoti augsts, un tagad vidējais ir daudz augstāks. Protams, mēs eh, to izskaidrojam labi, jo šī ir smagākā krīze kopš otrā pasaules kara, bet, ja vidējais ir 7% vidējais rādītājs, tad jūs esat tajā pašā situācijā kā ar mīnus 2. Ja jūs neko nedarāt, tad jūs zaudējat eh, uzticību. Mājasaimniecības zina, ka tām būs milzīgas problēmas vēlāk tās nepatērē, uzņēmumi neinvestē un investoriem nav uzticība. Investoriem nav uzticības un arī šīm uzticības trūkumam ir sava cena. Tad eh, nevajadzētu uzskatīt, ka ja mēs nedarītu neko, tad būtu labāk. Bet ir jāapzinās, ja mēs neko nedarīsim, tad mēs būsim daudz sliktākā stāvoklī. Pēc manām domām tas tagad ir skaidrs. Jo tagad mēs maksājām par to, ka mēs ignorējam šo problēmu agrāk. Lai gan tagad Eiropā tiek atzīts, ka ir jāseko uzticībai nākotnē. Bet uh, tomēr šāda problēma varētu vēl pastāvēt. Otrais jautājums, ko jūs minējāt, ir regulācija. Vai ar stingrāku regulāciju un standartiem, kā mēs uh, to darījām un kā mēs turpinām darīt, vai kā tas ietekmē atjaunošanos uh, vai labvēlīgi vai slikti. Jūs redzat, ka starptautiskā presē ir dažādi vērtējumi, ir vērtējums, ka jūs esat eh, pārāk bailīgi, bet nav iespējams eh, iedomāties, ka mums būtu jāatgriežas 2008. gadā. Pastāv uzskats, kā ir jāpastiprina kritērija jūs esat lasījuši tādus rakstus, un citi saka, ka jūs eh, ejat par tālu un regulācija traucēs eh, krīzes pārvarēšanu, būs grūti dabūt jaunus eh, kredītus, un šīs regulācijas dēļ var sākties jauna krīze, kas ir tuvu. Bet mēs mēģinām panākt eh, vajadzīgo līdzsvaru. Es domāju, ka arī mani kolēģi Eiropas un pasaules līmenī uzskata, ka mēs eh, nodrošināsim eh, sistēmas stabilitāti un ka mēs varam cilvēkiem teikt, ka viņiem ir pamats uzticībai, un arī mēs negribam traucēt krīzes pārvarēšanai, kas jau notiek. Tātad mēs eh, mēģinām šeit panākt līdzsvaru. Atvainojiet, tas bija svarīgs jautājums. Jā, mūsu laiks tuvojas beigām. Tātad Leonardo. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Trišēkungs, runājot par ekonomikas un monetāro attīstību, jūs teicāt, ka jūs uzskatāt, ka otrais ceturksnis attīstās pozitīvi. Šajā kontekstā cik liels nopelns ir eksportam un cik ir vietējai tirdzniecībai starp Eiropas Savienības valstīm? Uh, Otrais, jūs runājāt, jūs runājāt par neskaidrību. Kāpēc? Vai jūs domājat, ka mūsu eh, val, valūta var nostiprināties, kam varētu būt negatīva ietekme uz eksportu? Tātad, eh, kā eh, saskaņot šo eksportu ar iekšējo pieprasījumu un sociālo kohēziju. Tātad, kā atjaunot uzticību, par ko jūs bieži eh, runājat? Paldies! Pirmais jautājums. Otrajā ceturksnī mēs esam redzējuši, ka pieaugums, kurš bija daudz straujāks nekā gaidīts, bija galvenokārt pateicoties iekšējam pieprasījumam un netik daudz pateicoties ārējam pieprasījumam. Bija pozitīva bija pozitīvs rezultāts, ko deva arī ārējais pieprasījums, bet eh, tas bija salīdzinoši maz. Tātad es teiktu, ka 0,1% no ārējā un eh, lielākā daļa no iekšējā pieprasījuma gan no privātā, gan sabiedriskā patēriņa. Mēs vēl redzēsim galīgos rezultātus, bet es eh, teiktu, ka arī iekšējām pieprasījumam ir savu loma eh, pieaugumā. Mēs esam ļoti piesardzīgi, jo mēs neredzam izmaiņas eh, nākotnes pieauguma eh, profilā. Ļoti vienkārši piemērs. Šogad mēs vērtējam iespējamo pieaugumu, kas ir tagad prognozes ir labākas, bet tas tas nenozīmē, ka ir kaut kas mainījies nākamā gada prognozēs. Un nākamajā gadā bija apmēram tie paši rādītāji 1,2 līdz 1,4 un šie plus 1,2% ir arī daļai pateicoties tam, ka ir pārvērtēts vidējais pieaugums šajā gadā. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Mēs bijām novērtējuši pārāk zemu eh, šo krīzes pārvarēšanu, bet būtu pārsteidzīgi paziņot, ka tagad krīze ir uzvarēta un ka, ka tagad pieaugums atkal ir ļoti strauši. Mums ir jāsaglabā piesardzība. Galvenais secinājums no manas puses mums ir jānovērtē mūsu pieauguma potenciāls, ņemot vērā, ka e, demogrāfija nav ļoti dinamiska Eiropā, un demogrāfija ir galvenā atšķirība starp Eiropas Savienību un ASV. Ja mēs e, reiķinām pieaugumu Eiropas Savienībā un ASV uz vienu iedzīvotāju, tad Eirozonā ir viens procents apmēram Eirozonā. Bet ASV šis rādītājs ir 1,1%. Bet tā kā demogrāfija ir ļoti dinamiska ASV, tad arī pieaugums ir ļoti eh, straujāks, un šī ir attīstīto ekonomiku problēma pieaugums uz vienu iedzīvotāju. Tāds secinājums ir struktūrālās reformas. Next. Paldies, nākamais jautājums. Mēs paldies, priekšsādātājs kundze, trešai kungs. Es vēlos um, jūs um, apsveikt ar uh, šo nestandarta pasākumu uzsākšanai CB. Tas ir savietojams ar banku noteikumiem, ar monetārās politikas noteikumiem. Daži kritiķi gan saka, ka tā ir oportunistiska pieeja. Bet ko jūs domājat par šo kritiku? Un otrs jautājums. Runa ir par globālo reformu sakrā ar krīzi. Es nedomāju, ka jūs esat pret šo finanšu transakciju nodokli. Jums vienkārši ir šaubas. Un tā tad jautājums ir par to, ja mums būtu tāda visaptvēroša reforma. Eh, ar noteikumiem un uzraudzību nepietiek. Un, protams, eh, tas ir nepieciešams, bet arī makroekonomiskā sadarbība un budžeta elements šeit ir svarīgs. Mums eh, nebūtu vajadzīgs tik daudz, tik daudz atrunu, lai rēģētu uz šo krīzi. Eh, ko jūs par to domājat? Paldies! Eh, paldies, runājot par nestandarta pasākumiem. Tie visi bija domāti, lai atļautu ārkārtas situācijās monetārās politikas transmisijas mehānismam funkcionē tik labi, cik tas vien ir iespējams. Un tas ir jāmēsls uh, tam, kāpēc šie ārkārtas pasākumi tiek ieviesti, proti likviditātes uh, neierobežotais atbalsts uh, ar fiksēto likmi. Septembra vidū 2008. gadā, kad krīze Eh, tik tiešām bija ļoti eh, asa, un tad mēs eh, runājām par obligāciju iepirkumiem, SEP, un tas viss bija mērķēts, lai monetārās politikas transmisijas mehānisms labi darbotos. Standarta pasākumi, mūsuprāt, ir jāveltīja Uh, mūsu pamatmērķim - cenu stabilitāte. Tas ir mūsu mandāts, to no nu mums sagaida pilsoņi, un tas arī ir labi vispārējai finanšu stabilitātei. Jo, ja mēs nestabilizētu situāciju. Mēs eh, šobrīd būtu daudz sliktākā situācijā. Runājot par eh, finanšu transakciju nodokli, es atkārtošu, mēs neatbalstām finanšu darījumu nodokļa ieviešanu. Par bankām mēs vienmēr esam teikuši sākumā jāievieš jauni standarti, kas būtu piemēroti, saskaņoti, lai atļautu finanšu sektoram, lai, lai padarītu finanšu sektoru mazāk trauslu un robustāku. Un, um, un tad, kā es teicu, vairākām valdībām ir idejas par nodokļu aplikšanu, bet šīs valdības ir diezgan saržģītā situācijā, gan Eiropā, gan globāli. Un es teiktu, ka visas šīs nostājas eh, sakņojas nesenajā pieredzē, jo nesenā pieredze bija ļoti dramatiska un eh, nodokļu maksātājiem bija jāmobilizējas, lai atbalstītu bankas, un toreiz tieši bija šis impuls uh, eh, ieviest šo nodokli. Bet, nu, uh, Cilvēki to vēlas gan, bet eh, pieredzes lielas šajā jomā mums nav. Labi, nākamais jautājums. Eh, priekšsēdētājs kundze, paldies. Eh, un trešēkungs, jūs runājāt par Eiropas Savienību, neirozonu, bet G20 rada iespaidu, ka G20 tieši vēlas sniegt ļoti līdzīgas atbildes par globālo krīzi. Bet nu, tagad divi gadi ir pagājuši, un es skatos uz to, kas noticis uh, eh, ASV un Eiropā. Ir uh, atšķirības, ir uh, līdzības, bet, nu, jāsaka, es esmu sarūktināts, un mēs nevaram runāt par G20 pieeju šajā jomā. Un nu, aplaukojot situāciju finanšu sektoros, Vācijā bankas, kas uh, tika izglābtas, ko izglāba valdība, uh, tagad izmaksā prēmijas miljoniem lielas. Un kas tad notiek pilsoņu uzskata? Nu, viss kā parasti, neviens nav neko iemācējies. Otrā lieta - finanšu iespēja pēc trim gadiem izbeigsies un mums jāgatavojas tam, kas notiks, jo mums var būt līdzīgas problēmas, kā Grietijai tagad, piemēram. Mums interesē, vai nebūtu jāpadomā par jaunu iestādi, kas pārņemtu šīs funkcijas, vai par jaunu instrumentu. Paldies! Par pirmo jautājumu, jā, tik tiešām ir ļoti sarežģīti demokrātiskā valstī nodrošināt, ka tas, kas notiek, notiek uh, visiem, vienojoties un uh, koordinējot pasākumus. Tā kā nu, jums ir taisnība šeit, bet uh, aplūkojiet Eiropas sistēmisko risku padomi. Vai bija iespējams teikt, ka mēs par to runāsim ar ASV visās detaļās. Es teiktu, mums ir jomas, kur jums ir jūsu eh, pašu tradīcijas, vēsture, eh, pieeja, lai skatītu vienu un to pašu lietu. Un mums eh, abās Atlantijas okeāna pusēs nav vienādas tradīcijas, bet viens uh, iedvesmas avots. Proti, uh, labāk pārvaldīt sistēmiskos riskus, izveidot iestādi, kas būtu tuva centrālu bankām mm, un kas uzņemtos šo lomu. Un kas nevēlos būt naivs, bet man šķiet, ka novērtējums, analīze par to, kas notiek globālā līmenī, varētu būt tāda nedaudz dziļāka. Un mm, runājot par banku reglamentēšanu tas, eh, kas tiek diskutēts, eh, par to tiek diskutēts ne tikai ar ASV un eh, ne tikai ar citām attīstītajām valstīm, bet arī ar attīstības valstīm notiek diskusijas. Un tas nav viegli, bet es nevēlos būt negatīvs runājot par to, kas notiek un kas ir noticis līdz šim. Šis darbs ir ļoti smags un uh, Mm, mums eh, ir pārāk grūti apmierināties ar to, eh, kas ir panākts. Tātad eh, hipotēze, darba hipotēze ir mm, tāda, ka tagad mēs diferencēsim šo pieju, uzraugot politikas makro, politikas, makroekonomiskās politikas, fiskālo politiku. Es piekrītu, ka mums ir iespējams pieņemt šo koncepciju kā tādu, lai izvarītos no līdzīgām problēmām turpmāk. Es piekrītu. Paldies. Nākamais runātais. Jautājums? Jā, liels paldies. Atvainojiet, es eh, mazliet eh, nokvēju eh, sākumu. Man ļoti žēl, Krīžu uh, komitejā izskanēja uh, par iekšlikums um, uh, padarīt parādus par kopienas parādiem. Mums tagad ir trīs gadi dažādiem pasākumiem, pielāgošanās pasākumiem, dažādu instrumentu izmēģināšanai, un pēc tam mums jādomā par pastāvīgu instrumentu un par eiro obligācijām. Uh, Ko jūs domājat, ko mēs eh, varam izdarīt šo trīs gadu laikā un uh, turpmāk, ko jūs domājat par turpmākiem pasākumiem, kas būs nepieciešami? Un otrkārt, vai jūs domājat, ka citās jomās jānotiek harmonizācija piespiedu kārtā, domājot par pensiju, pensionēšanās vecumu, sociālo politiku, uzņēmumu aplikšanu ar nodokļiem īrijā, kur redzama konkrētspējas izkropļošana vai. Mm, Šī krīze, kas nav tik daudz eiro krīze, bet dalībvalstu krīze, tā tad līdzīgi visām iepriekšējām krīzēm, uh, iespējams, šī krīze uh, dos mums tādu impulsu kopienas politikas virzienā. ECB paliks neatkarīga, protams, bet uh, valstīm būs jāievieš noteikti pasākumi, par kuriem agrāk nevarēja vienoties, par kuru ieviešanu agrāk nevarēja vienoties. Paldies! ECB ir neatkarīga, ir um, absolūti autonoma, un um, mēs uh, turpināsim raidīt signālus, nodot brīdinājums. Un, nu, pamatvēstījums ir ļoti vienkāršs. Mēs visi esam atbildīgi un cenu stabilitāti mēs esam īstenojuši, un jums tagad ir jāuzņems atbildība uh, par uh, to, uh, kas no jums tiek sagaidīts vienotajā tirgū. Un ir tā kā, tā kā sprediķis uh, tuksnesī mazliet tas viss skan. Uh, Bet eh, tagad mēs redzam, kas notiek. Visu šo stresu, ko izraisa globālā krīze un vislielākā krīze eh, kopš eh, otrā pasaules kārā, starp citu. Ideja par eiro, obli, Eiropas obligācijām, eiro obligācijām lai finansētu atsevišķu valstu finanses, finanšu ministrijas, nu, tad mēs esam pret šo domu. Un vienmēr esam bijuši pret. Es nezinu, kā labāk finansēt stabilitātes fondu. Tas ir atkarīgs no valdībām. Tā ir valdību atbildība to pārvaldīt. Uh, es teiktu, šis fonds pastāv noteikti laika posmu, bet var risināt problēmas, kas pastāv jau ilgāku laiku. Tātad pēc četriem gadiem vai pēc eh, trīs eh, ar pusgadiem mums eh, joprojām būs problēmas, jaunas problēmas, kas būs jārisina. Nu, darba hipotēze ir tāda, ka mums eh, joprojām būs šis preventīvais darbs jāveic, bet es pilnīgi piekrītu, un es jau atbildēju eh, par to, ka jāzina iepriekš, kas jādara, ja parādās līdzīgas problēmas, ka tā, tas, tā tam arī jābūt. Es jums piekrītu, un lai to darītu, katram jādara savs darbs padomē, komisijai, valstīm, mums Mums eh, jāizpilda mūsu saistības. Mēs eh, pildām, mēs pildām saistības tik lieliski, ka par to tiek aizmirsts, ka mēs esam panākuši cenu stabilitāti jau eh, diezgan ilgā laika posmā. Mums ir šī stabilitāte un pozīcija, kas mums ir, uzliek uh, īpašu atbildību, lai informētu valdības un izpildu institūcijas. Paldies, jā, es ceru, ka visas mūsu problēmas tad arī tiks atrisinātas. Nākamais jautājums. Paldies. Priekšsādātājs kundze Trešē kungs Langena kungs runāja par iespēju koordinēt uh, lietas, kā piemēram pensionēšanās vecumu dalību valstīs. Mans jautājums ir šāds. Ko jūs domājat par diskusijām noteiktās dalību valstīs padomē par lielāku elastīgumu aprēķinot valsts parādu? runājot par līdzekļu transferiem uh, neatkarīgos pensiju fondos. Deviņas dalībvalstis runā par dažādu pieeju, par dažādu izturēšanos. Tātad man interesē, uh, es esmu konverģences kritēriju piekritējis, un, un man interesē, kādas sekas būtu apstieprinošām lēmumam kādas sekas finanšu stabilitātei būtu Eiropā, un vai mums tagad nevajadzētu runāt par turpmāko spiedienu uz dalībvalstu budžetiem. Es runāju tieši par pensiju fondiem, pensiju saistībām. Pagaidām tas neprādās uh, Uh, deficītos, par kuriem tiek ziņots. Paldies! Tā ir ļoti svarīga doma. Es pilnīgi piekrītu, ka tas ir paradoks. Pašreizajā aprēķinu sistēmā, aprēķinot uh, vispārīgās uh, saistības sakrā ar pensijām, uh, tad eh, tieši tiem, kas ir vislabākā situācijā vidējā un ilgtermiņā, tie tiek penalizēti, tie tiek sodīti eh, grāmatvedības sistēmām. Tā kā es redzu, par ko jūs runājat, un es redzu, ka jūsu valstī tas ir svarīgi. Mums šeit ir īstā problēma, kas ir jāatrisina. Tie nav mēs, kas esam atbildīgi, bet es piekrītu, ka problēma pastāv un tā ir jāatrisina. Jo tā, tas, ko mēs darām šobrīd, tas nav taisnīgi. Tas vienkārši ir netaisnīgi, vērtējot reālo situāciju. Paldies! Edvard? Trešai kungs. Es saprotu, ka valstīm jābūt ambicioziem mērķiem par uh, finanšu konsolidāciju. Bet uh, runājot par visām valstīm, tas kļūst par filozofiju, par uh, universālo risinājumu visām valstīm, un tas gan man sagādā problēmas. Jūs sakāt, taupīt labāk nekā uh, tērēt. Uh, jūs runājat par algu ierobežojumu, ka tas tā, tā būtu labā lieta. Uh, Uh, ka eksports ir labāk par importu, un jūs um, tā kā visiem dodat šo uh, padomu, bet, um, manuprāt, tas ir bīstami. Bet jautājums nav par to, par ECB. ECB atbildīga par monetāro politiku, vai uh, jūsu ar jūsu pasākumiem izdosies stabilizēt ekonomiku, ja visas valstis nākamajā gadā sāks vienlaicīgi īstenot šos uh, ietaupījumu pasākumus? Paldies par šo jautājumu, runājot par mūsu politiku. Es apstiprinu jums, uh, ka mēs uh, domājam par pasākumu pakotni, kas sastāv no standarta pasākumiem, lai panāktu uh, finanšu stabilitāti vidējā un ilgtermiņā, un runājot par nestandarta pasākumiem, ņemot vērā, ka tirgi nedarbojas tā kā vajag, tie mums ir nepieciešami, lai uh, mūsu monetārā politika tiktu ieviesta pareizi, un mēs turpināsim pieņemt uh, visus turpmākos lēmumus, lai garantētu cenu stabilitāti. Uh, atkarībā no apstākļiem šeit varētu parādīties jauni elementi Eiropas iekšienē vai ārpus Eiropas katrā brīdī. Jūs uh, uh redzat, novērotāji uh, vērtē situāciju pagātnē un prognozē situāciju nākotnē. Nāku, Tā kā mēs ievērojam visus noteikumus, mēs ievērojam šo mērķi mazāk eh, par diviem, bet tuvu diviem, un eh, mēs darām to, ko no mums sagaida. Līdz ar to mēs nepieļaujam nec inflācijas, nec eh, deflācijas risku. Bet, pasakot to visu, mums jābūt ļoti piesardzīgiem runājot par pret, pretējiem faktoriem. Iespējams, eh, lielākoties valstīs nenotiek lineārā ekonomikas attīstība, kaut arī tā būtu mm, piemērota daudzos scenārijos, bet tagad mēs esam eh, situācijā, kur ir nelineāri efekti, kas ir jāņem vērā. Un eh, ieviešot fiskālo politiku, kas nodrošina uh, panākumus vidējā e, termiņā, tās e, mums e, dos labumus un tas neizraisīs zaudējumus, jo mums jā, jābūt uzticamiem un mums jāpanāk situācijā, lai mums uzticētos tas ir sarežģīti. Bet eh, tāda ir situācija, un mēs turpināsim darīt eh, visu, kas nepieciešams, lai garantētu uzticamu cenu stabilitāti eh, vidējā termiņā. Es minēju monetāro agregātu un uh, algu evolūciju, un, uh, protams, tā arī ir svarīga lieta, bet šodien No rīta eh, notika M3 evolūcija pēdējiem trim mēnešiem 1,1%, eh, tas ir tagad 0,2 eh, bija jūnijā, 0,2 jūlijā, un aplūkojot M3, ar M3 saistītos faktorus, es mm, redzu, ka nedaudz samazinās uh, mājasāimniecību aizdevumi un korporatīvie aizdevumi, mm, kas tagad ir mīnus 0,4, 1,4. Tā kā jūs redzat, ka viss virzās uz tādu dinamiskāku attīstību, uh, kas nav pārsteidzoši. Pēc recesijas sākumā atdzīvinās mājasāniecību aizdevumi un tad korporatīvie aizdevumi, tā kā viss, kas notiek, notiek saskaņā ar mūsu iepriekšējiem novērojumiem. Mm, bet, eh, protams, nu, jāņem vērā, ka mums bija šī lejupslīde, kas bija diezgan uh, nopietna. Paldies un paldies Trišē kungam par. Uh komentāriem par ilgspējīgu finansēm un stimuliem, lai dalībvalsts eh, pārvarētu savus parādus, bet par sankcijām. Ja indivīds saskaras ar problēmām, tad mēs eh, gaidām, ka viņi paši tiek galā ar saviem parādiem un tā tālāk. Tātad eh, cilvēki atsakās no kredītkartēm, kur ir milz procenti vai soda naudas, bet ja valsts iekļūst grūtībās, tad komisija un Dalībvalstis tagad iesaka maksāt augstas soda naudas, un cilvēki iesaka nesniegt finansējumu valstīm. Tātad tas ir veids, kā vēl atņemt naudu valstīm, kurām tā tieši būtu vajadzīga. Un es raugos arī uz uh, IFSF uh, procentiem. Tur ir ļoti sarežģīta sistēma, un uh, tas ir ļoti dārgs veids, kā aizņemties naudu valstī. Tātad šita kombinācija starp augstām uh, sodnaudām, augstiem procentiem un aizņemšanās cenām, vai mēs šīm valstīm nedodam vienkārši ļoti dārgu kredītkarti un tādējādi apdraudam šīs valsts spēju cīnīties ar saviem parādiem un deficītu. Thank you very much indeed. Paldies. Jā, atkal jāsaka, ka Nav, protams, pārsteidzoši, ka ja jums. Uh, ja jūs esat eh, tiešām rīkojies eh, neatbilstoši, tad jums par to ir jāmaksā. Tas ir skaidrs. Un, protams, jautājums par um, faktu, ka pati palīdzība uh, arī kaut ko maksā, uh, un tā ir diezgan augsta cena, un palīdzība nāk no um, kolēģiem no valdībām, no citām valdībām. Tātad mēs nevaram nonākt tādā situācijā, kad mēs uh, radām uh, sliktās prasas izplatību, jo mēs nevaram, uh, piemēram, palīdzēt tādā veidā, ka citām valstīm arī liktos, nu tad jau mēs arī varam saņemt palīdzību. Tātad šeit ir tiešām, zinām, loģika tajā, kas tiek darīts. Tā viss pamatā ir uh, zinām iemesli, un es nevaru jums teikt, ka mums vajadzētu rīkoties pilnīgi atšķirīgā veidā. Šīs situācijas nedrīkstētu kļūt par uh, likumu, par uh, regulāru situāciju, un šī te sliktās prasas izplatība ir risks, kas pastāv, un to parlaments arī notiek ļoti rūpīgi skatīja kā iespēju. Paldies! Well, thank you very much. Liels paldies! Paldies par šiem te jautājumiem. Daudzi no jautājumiem saņēma ļoti tādas emocionālas atbildes, un nākamā tikšanās būs 30. novembrī, un, ja nemaldos, tas būs puspiecos. Un tagad turpināsim skatīt darbu kārtību pēc neilga pārtraukuma. Okay, those who are leaving. Jā, lūdzu, tie, kas grib atstāt zāli, lūdzu, dariet to ātri un klusi. Un tad mēs varam turpināt skatīt mūsu darbu kārtību. Un nākamais darbu kārtības punkts ir sestais punkts - ekonomikas pārvaldības un stabilitātes sistēmas uzlabošana Eiropas Savienībā, it īpaši Eirozonas valstīs. Un mums būs diskusija par grozījumiem. Uh, kas ir iesniegti par Fejo kunga ziņojumu, bet ko pirms došu Fejo kungam vārdu, gribētu lūgt tos, kur sarunājas, eh, vai nu nosēsties savās vietās klusām, vai nu doties ārā no zāles, eh, lai sarunātos, jo Fejo kungam ir eh, mierīgā atmosfērā jāspēj izskaidrot grozījumu, kas ir iesniegt viņa ziņojumam. I can, I can do what they do in the es varētu tā kā pārstāvju palātā saukt cilvēkus tagad vārdos tos, kas stāv un runā. Labi, tad uh, tagad par grozījumiem. Fejo kungs, lūdzu. Tu brigādu, senjora prezident. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sobre o governo económico. Sobre... Mans ziņojums par uh, ekonomikas pārvaldību un stabilitātes sistēmas uzlabošanu Eiropas Savienībā ir saņēmis 250 grozījumus un vairāk, un es gribētu pateikties visu grupu kolēģiem, kas ir izrādījuši interesi par šo ziņojumu un piedalās tā veidošanā, iesniedzot grozījumus. Un kā referents es gribētu sākumā pateikt, ka esmu ļoti atvērts grozījumiem, kas ir iesniegti. Esmu runājis ar dažādiem ēnu referentiem. Un es gribētu komitejas biedriem pateikt, ka es uh, labprāt arī runāšu ar visiem, kas vēlēsies ar mani runāt par grozījumiem, kā tas jau ir bijis arī iepriekšējās diskusēju kārtās. Es noteicu astoņus galvenos ieteikumus uh, savā ziņojumā, un divi no šiem ieteikumiem uh, ir saņēmuši lielu grozījumu skaitu. Pirmkārt, uh, daudzpusējais uzraudzības ietvers. Uh, Uh, ekonomikas pārvaldībai dalību valstīs un Eiropas Savienībā, un otrais ir attiecībā uz stabilitātes un izaugsmas pakta noteikumu uh, padarīšanu striktākus. Attiecībā uz daudzpusējo uzraudzību Gribētu uzsvērt, ka uh, grozījumi, kas attiec uz indikatoriem, kuri būtu ļoti uz, nozīmīgi šajā uzraudzības ietvarā, un runājot par stabilitātes un izaugsmas pakta stiprināšanu, mēs uh, raugāmies arī uz parāda samazināšanas noteikumiem. Es gribētu ļoti skaidri pateikt, ka viena no šķautnēm manā ziņojumā uh, pievērš uzmanību tagadējai likumdošanas situācija Eiropas Savienībā. Citiem vārdiem sakot, dažas no idejām, kas ir uh, iesniegtas, uh, ir saistītas, piemēram, ar nākotnes institucionālo attīstību, piemēram, ar eiro obligācijām. Un, lai to panāktu, tad būtu jāgroza līgums, jo tagadējā situācijā viss, ko mēs darām, ir apsvērt eh, šīs idejas plusus un mīnusus. Tas ir viss, ko mēs varam darīt. Eh, un raudzīties, kā to varētu noformulēt eh, turpmākajos līguma grozījumos. Tātad šis ziņojums ir balstīts uz sekundāro likumdošanu. Ko var panākt pastāvošajā likumdošanas ietvarā? Un tagad par uh, galvenajiem punktiem, kur ir uzskatu sadursmes. Tur ir runa par izņēmumu gadījumiem, kā tos varētu atrunāt, tad par konkrētajām procedūrām attiecībā uz parādiem, kur ir jāievēro 7% no IKP nosacījums. Kā jau es teicu, Mums ir šie skaitļi jāskata uzraudzības ietveru kontekstā. Es domāju, ka mans uh, ziņojums atspoguļo Eiropas parlamenta konsensu pozīciju un jauninājumu, kas ir šajā ziņojumā, atsaucoties uz komisijas un padomas uh, teikto, šeit jāmin īpaši Eiropas parlamenta lomu, kādu tas varētu spēlēt ekonomikas pārvaldībā. Es skatu veidu, kā Eiropas parlaments varētu sadarboties ar e Eiropas dalību valstu parlamentiem, īstenojot šo uzdevumu. Vēlreiz gribētu uzsvērt, ka esmu ļoti atvērts un labprāt runāšu ar uh, grozījuma autoriem, labprāt veidošu dialogu, un esmu pārliecināts, ka debatis, kuras mēs uzsāksim, sniegs mums labāku ieskatu, kā varētu uzlabot tos risinājumus, kurus es jau esmu ierakstījis savā ziņojumā. Un visbeidzot, gribētu teikt, ka Es cerīgi raugos uz uh, mūsu nākotnes darbu, uz uh, balsojumu uh, šeit komitejā, kas būs 5. oktobrī. Un es tiešām ceru, ka viss noritēs gludi un gribētu jau iepriekš par to kolēģiem pateikties. Paldies! Ko es gribētu piedāvāt? Dot vārdu visiem ēnu referentiem un pēc tam pārējiem runātājiem. Uh, Vispirms Eliza Ferreira, lūdzu. Yes, thank you very much. Jā, paldies. Es runāšu angliski, lai tas būtu ātrāk. Gribētu arī sākumā apsveikt Fejo kungu un pateikties viņam par ļoti atvēroto sadarbības veidu, kādā viņš strādāja, un es arī domāju, ka mums parlamentam šādā kritiskā un uh, jutīgā jautājumā būtu jāsadarbojas ļoti cieši, ļoti rūpīgi jāstrādā, lai panāktu kopīgu, spēcīgu pozīciju. Un tieši šajā izpratnē es no S&D grupas esmu iesniegusi virkni grozījumu un uh, cenšos veidot ļoti ciešu dialogu ar Fejo kungu un Eiropas Tautas partijas ALDE un citām grupām, kas ir iesaistītas grozījuma iesniegšanas procesā. Un no mūsu puses gribu teikt, ka mēs tiešām cenšamies uh, strādāt kompromisa garā. Kā Fejo kungs minēja, es domāju, ka šobrīd ir uh, tiešām liela vienprātība attiecībā uz trešo līdz astoto ieteikumu Un tomēr es joprojām domāju, ka ir svarīgi, lai mēs diskutētu par detaļām. Viena no šīm detaļām ir tāds kā ziņojums, kas atbilst 42 uh, reglamentu pāntām. Es domāju, ka mums ļoti skaidri ir jāformulē, ko mēs prasām no komisijas. Un attiecībā uz šo te jomu, par kur mēs visi esam vienisprāts, es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai tad, kad mēs prasām piemēram, augsta līmeņa nodokļu grupas izveidi vai uh, augstu vērtējam Eiropas valūtas fonda izveidas iespēju, par kur mēs, ja nemaldos, esam visi viensprāts, un šeit ir kompromiss, ka uh, mums ir jānosaka datums, mums ir jānosaka grafiks komisijai, kurā komisijai tas ir jāizdara. Jo īpaši, ja mēs runājam par um, atbilstības ziņojumu sastādīšanu, par to, uh, ko mēs varētu īstenot nākotnē. Un mums ir arī savā starpā jāapspriež, kāds varētu būt parlamenta ieteikums eiro grupai. Un eh, šeit ir daudzi grozījumi, bet šeit uh, referents nav izveidos kompromisu, bet ir priekšlikums no mūsu grupas. Tas nav kritisks jautājums, bet varbūt, ka Eirogrupas sekretariāts vai vadība uh, varētu šeit eh, darīt kaut ko līdzīgu, kā mēs lēmām rīkoties saistībā ar Eiropas ārlietu uh, darbu kārtību, kas ir, eh, šeit es runāju par komisijas vicepriekšādātāju, kas ir arī tā kā ārējais pārstāvs Eiropas Savienībā. Tātad mums ir šeit jādomā, kā parlaments šeit vēlas rīkoties, bet šeit atkal gribu teikt, ka mūsu grupa ir gatava diskusijām. Uh, lai stiprinātu un padarītu efektīvāku Eirogrupas pārvaldību. Tātad tas ir trešais līdz astotais ieteikums, eh, par ko es runāju, kas attiecas uz pirmo un otro ieteikumu. Jā, šeit es domāju, ka problēmas ir daudz kompleksākas, un viens no jautājumiem, kas parlamentam un šai komitejai būtu jāapspriež, ir tas, cik tālu uh, mums iet, nodalot Eirogrupas uh, prasības un uh, pienākums un raugoties uz Eiropu kopumā. Es redzu, ka Vikija Forda ir iesniegus daudz grozījumus, kas uzsver to, cik svarīgi ir nošķirt vienmēr Eirogrupu no pārējām valstīm. Uh, Es domāju, ka šīs te īpašās prasības Eirogrupas valstīm, tas taču ir pašsaprotami. Problēma ir, kā uh, veidot attiecības starp tām Eirogrupas valstīm, kas ir Eirogrupā tātad, ka, un pārējām valstīm, paturot prātā, ka daudzas valstis vēl nav Eirogrupā, bet tās uh, vēlas iestāties Eirozonā. Tātad, principā, es gribētu lūgt, lai netiktu pastiprināta iespēja izvēlēties, ko jūs vēlties darīt un kur nē, ko nē Eirozonas ietveros, bet drīzāk ir jāatzīst šī te miedarbība, kas pastāv gan Eirozonas ietveros, gan ārpusē. Tātad, jo mums ir vienotais tirgus, kas ir visiem mums kopīgs, un visi šie jautājumi ir jārisina. Otrs jautājums Tas ir detalizēts jautājums. Nezinu, vai Danut Hubner ir klāt, jo ir 10a uh, kompromisā, kas man šķiet ļoti interesants, uh, ir tāds kā apgalvojums, kur jūs mēģināt uh, prognozēt, kāda savstarpēji ietekme ir valstīm, bet tad tiek teikts, ka komisijai vajadzētu noteikt sliekšņus. Man nav skaidrs, vai tas ir iespējams, vai tas ir īstenojams. Uh, Tātad šajā kompromisā man ir zināms iebildes. Runājot par deficītu un par parādu, ir skaidrs, ka parāda un deficīta kritēriji ir uh, jāievieš uh, saistītākā veidā, jo tas ir uh, viens no trūkumiem paktā, ka tiek ieviest šis deficīta kritērijs, bet aizmirsts parāda kritērijs. Tas ir jāatzīst, un tomēr es domāju, ka mums vajadzētu stiprināt šo te automātismu 60% parāda. Uh, tas tam vajadzētu uh, nozīmēt automātiskas sankcijas vai automātisku rekomendāciju, jeb ieteikumu. Tātad mums ir uh, Uh, labāk jāizprot, kā parāds un deficīts ir saistīti, un uh, lai neradītu 3% un 6%, jo, ja mēs to apkopojam, tad mēs labāk varam izprast, kāda tur ir uh, saikne, un mums nav jādarbojas tikai ar tādiem absurdiem sliekšņiem. Tātad praktiski un tehniski runājot, es uh, šos sliekšņus uh, neizprot, un es nedomāju, ka tas ir praktiski. Vēl viens ļoti svarīgs jautājums ir politiski ļoti delikāts jautājums, proti, cik lielā mērā mums vajadzētu atbalstīt semī automātiskas sankcijas, tātad daļai automātiskas sankcijas, ko piedāvā komisija. Uh, atsakoties no ierastajām procedūrām, proti uh, no padomas iesaistīšanas. Tas ir ļoti svarīgs, bet arī delikāts jautājums. Un vienošanās, kas tika panākts starp lielākajām grupām attiecībā uz krīzes komiteju, tur vajadzētu būt ļoti līdzsvarotam formulējumam, proti uzsvērt komisijas lomu, bet nepārkāpt tās legālās procedūras, kas mums ir, lai to īstenotu. Tātad izveidot sodus eh, dažādās pakāpēs. Un ja mēs to darītu un uh, nodotu visu komisijas rokās, tas var mūs diskreditēt. Mēs esam redzējuši šādus gadījumus pagātnē, un eh, tas ir pašsaprotam, ka tas nedarbosies, ja komisija uh, Uh, uzliks sankcijas valstīm bez nekādām valdības kontrolēm. Tātad uh, krīzes komitejas uh, ieteikums šeit būtu, ka vajadzētu stiprināt komisijas lomu, bet nevajadzētu atbalstīt tādu vienkāršotu automātisku mehānismu, ar kura starpniecību komisija var uzlikt sankcijas dalībvalstīm bez to kontrols. Un visbeidzot, svarīgs punkts - ekonomikas pārvaldība. To praktiski interpretē kā stabilitātes un izaugsmas pakta padarīšanu stingrāku. Ideja šīs te ekonomiskās pārvaldības bija tāda, ka uh, vairāk stimulu uh, stabilitātes un izaugsmas pakta un arī nodarbinātības pakta uh, kontekstā. Problēma ir tā, ka stabilitātes un izaugsmas pakts kļuva tikai par stabilitātes paktu. Un uh, mēs redzam, ka uh, vienotās valūtas zonā uh, valstīm tomēr ir atšķirīga uh, attīstība, izaugsmas un nodarbinātības ziņā. Un šis varētu brīdis būt, kad parlaments varētu ieteikt konkrētus ieteikumus, uh, lai izaugsmas un nodarbinātības pakts uh, tiktu uh, vairāk uzsvērts ne tikai tāds tīrs stabilitātes pakts. Un šis jautājums parlamentam būtu jāapspriež, un mūsu politiskajai grupai tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un gribētu pateikties uh, visām grupām. Būtu ļoti labi, ja mēs kopīgi varētu panākt tādu kopīgu formulējumu, lai pastiprinātu šo te ekonomikas dimensiju uh, Eiropas, eh, Eirozonas pārvaldības eh, nākotnē. Liels paldies par eh, visiem šiem pūliņiem, un es gribētu uzsvērt, ka mēs joprojām esam kompromisu veidošanas procesā un ceru, ka varēsim turpināt tā darboties un panākt kopīgu un spēcīgu parlamentu pozīciju. Paldies! Liels paldies, Ramon! Presidenta, voy a utilizar la lengua castellana. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Runāšu spāņu valodā. Tā ir valoda, kurā parasti runāju ar Fajo kungu. Esmu iesniedzis apmēram 30 grozījumus par šo te ziņojumu. Daudzus arī parakstīja mani liberāļu kolēģi. Fajo kungs 15 no tiem ir iekļauts savos kompromisos. Es ceru, ka līdz nākamās nedēļas beigām varēšu viņu pārliecināt, uh, lai viņš vairāk manu grozījumu pārņem savos kompromisu priekšlikumos. Gribētu atsaukties uh, tikai uz četriem punktiem, kas, manuprāt, ir svarīgi. Pirmkārt, es aizstāvu šo te stingro pozīciju, kāda ir liberāļu politiskajai grupai, spēcīgākas kontrols attiecībā uz valstīm, kas uh, gatavojas iestāties Eirozonā tieši attiecībā uz stabilitātes un izaugsmus paktu un jākontrolē gan parāds, gan uh, deficīts. Spānijā valsts parāds aizvien pieaug un uh, tas ir kļūst par struktūrālu problēmu. Un tas ir ļoti svarīgi, ja mēs vēlamies uh, uzlabot nodokļu sistēmu Eiropas Savienībā. Mums ir jābūt tiešām striktiem attiecībā pret Eirozonas valstīm, lai tās ievērotu zinām disciplīnu. Un Spānija nav uh, rīkojusies tik saprātīgi kā Ziemeļvalsts pēdējos gados. Tur bija sociālistu valdība, bet, nu, tas ir katrā ziņā mans viedoklis par viņiem. Uh, Katrā ziņā es atbalstu to, ka ir skaidra apņemšanās attiecībā uz Eiropas, Eiropas valūtas fondu. Pagājušajā trešdienā mēs ar Akselu Līberu runājām un citiem deputātiem, kuri ir pret šāda Eiropas valūtas fonda izveidi. Uh, Un tāpēc es domāju, ka ir ļoti labi, ka šeit tiek pausta skaidra pozitīva pozīcija. Un skaidrs mehānisms tiek piedāvāts, kā mēs varam rīkoties, negaidot startautisko iestāžu iejaukšanos. Es atbalstu arī lēmumu par eiro obligāciju izlaišanu. Uh, un arī šo te norādīto uh, izmantošanas mērķi atbalstu proti lieli infrastruktūras projekti Eiropā. Spānijā joprojām nav dzelzceļa savienojuma ar Eiropas kontinentu. Tur ir uh, fiziski šķēršļi, uh, sliežu platums Spānijā ir atšķirīgs no pārējās Eiropas, un, protams, ka tas uh, neļauj mums savienot uh, dzelzceļa sistēmas, un tāpēc mums, uh, mēs atbalstām šo te eiro obligāciju ideju. Un 64. grozījums tajā es prasu, lai tiktu veikts pētījums par uh, priekšrocībām un iespējām, kādas būtu kopīgam Eiropas Savienības fondam, finanšu fondam. Manā vēlēšana apgabalā uh, man cilvēki jautā, ko tad nozīmē uh, ekonomikas politikas pārvaldība, kā tad tas izskatīsies. Un tad es saku, jā, mums ir jāspēr soļi, uh, lai mēs panāktu tādu kā vienotu ekonomikas pārvaldību Eiropā. Uh, Šobrīd Eiropā katra valsts uh, pārvalda pati savas lietas. Mums ir kopīga valūta, bet uh, nav gandrīz nekāda uh, budžeta politikas koordinācija starp dalību valstīm. Paldies Fajo kungam par viņu darbu, un es ceru, ka mēs varēsim vēl kopā ar pārējiem strādāt pie šī ziņojuma, to uzlabot un nonāksim pie kompromisiem, kas uh, iekļauj lielāko daļu manu grozījumu. Vikija. Um, Paldies, eh, Fēja kungam, par to, ka jūs ņemat vērā mūsu ieteikumus. Es eh, mēģināsim izskatīt, eh, kurās vietās ir minēta Eirozona un kurās nē, jo tas nav visos gadījumos. Manā valstī un vairākās citās valstīs ir eh, bažas par šīm jaunajām līguma izmaiņām, un mums būtu jābūt eh, uzmanīgiem šeit. Tas ir jāatceras es ļoti priecātos apspriest uh, ar jums šo jautājumu sīkāk. Es domāju, ir svarīgi, piemēram, skatoties uz dažādiem rādītājiem šajā ziņojumā, kas ir jāvērtē un kas nav, tur būtu jāskatās uz makroekonomikas rādītājiem. Un tādā veidā mēs varētu palīdzēt stabilitātei un nevajadzētu būt detalizētiem sarakstiem ar visu, ko mēs gribētu eh, kontrolēt. Par sodiem un sankcijām tas ir ļoti jūtīgs jautājums. Nu, daži ieteiktie sodi ir eh, iet tālāk par līgumu un izskatās pēc tādas uh, guļošā e, spārdīšanas. Ir priekšlikums, ko vajadzētu varbūt pārbaudīt par šo dalību valstu budžetu pārbaudi. Es, man ir tādas aizdomas, ka tikko būs e, kāds sliktākā e, gadījumu scenārijs. Tikko finansu ministrs dos kādu prognozi, tad sāksies uzreiz diskusijas, ka tas ir pārāk optimistiski vai pārāk pesimistiski. Bet es gribētu šeit noklausīties jūsu argumentus pēc manām domām ir ļoti svarīgi, ka atbildība par nacionālu budžetu paliek valsts valdības ziņā. Un ir eh, svarīgi sagatavot budžeta prognozes un apskatīt ietekmi uz citām valstīm. Tomēr par budžetu atbild dalību valsts eh, valdība. Tātad, eh, un paldies par šopijai ir citi grozījumi, kur ir ieteikts komisijai izskatīt eh, arī patēriņu prioritātes, ne tikai budžeta deficītu dalību valstīs, un es domāju, ka tas ir pārāk daudz. Ja dalību valsts sagatavo saprātīgu budžetu, tad nevajadzētu vēl atskaitīties Eiropai uh, detaļās. Ja būs sankcijas, kas uh, ietur, ietur struktūrālos fondus, es nezinu, kāpēc tikai struktūrālos, es gribētu varbūt dzirdēt komentāru par Eiropas infrastruktūras obligācijām. Jā, tas būtu ļoti jauki atrast veidu, kā lēti aizņemties infrastruktūras uzlabošanai, bet šeit ir ļoti liels uh, risks. Tātad kopīga garantija tikai no visām valstīm, lai finansētu Spānijas uh, dzelzceļus, bet ja kaut kas notiek, tad vai jūs ļausiet pārņemt šo dzelzceļu tikai tāpēc, ka šī viena valsts ir nonākusi default situācijā? Ehm, šeit ir ļoti liels risks. Un pagājušā nedēļā jau mēs vienojamies par to, ka morālā ziņā ir ļoti liels risks par priekšsēdētājs kundzes ieteikto grozījumu par uh, šo risku vadību. Bija ļoti labs darba dokuments, ko parlaments sagatavoja pagājušā nedēļā par šo jautājumu. Tas nozīmē, ka bankas var nopirkt valsts parādu ne nepaturot nekādu eh, kapitālu. Es domāju, ka mums ir jāpārskata vēlreiz šis jautājums par eh, šo automātisko nulles riska eh, vērtēšanu. Eiro zonā būtu jāpārskata šis riska rādītājs, vai tam ir automātiski jābūt nulē. Paldies, Filip! Paldies eh, par eh, ziņojumu un par kompromisiem. Mēs varam piekrist eh, daudz kam šajā tekstā. Man vēl ir jautājumi, īpaši par nodokļu jautājumu. mēs pieejam nodokļiem ļoti piesardzīgi, tātad, ja runājam par dzīvot spējīgām valsts finansēm, tad tas nozīmē gan ienākumus, gan arī izdevumus, un es gribētu, lai šeit ziņojumā tas būtu mazliet vairāk minēts, gan bez pārmērīgām detaļām, bet es domāju par vairākiem jautājumiem, piemēram, automatizēto informācijas apmaiņu, kas ir jau apspriesta šeit arī par konsolidēto nodokļu bāzi uzņēmumu nodokļiem. Mēs varētu atsiekt, atsaukties uz šiem jautājumiem par tiem jautājumiem, ko neapskata kompromisa grozīmi. Vai jūs domājat iekļaut arī tos, vai jūs uzskatāt, ka uh, tiem nevajadzētu būt ziņojumā. Konkrēti man ir divi jautājumi, ko es gribēju uzdot. Pirmais ir par parādu, spēju kontrolēt parādus. Tā tad ir jābūt eh, parādu kontrolējumiem, parādu līmeņiem gan valsts, gan privātajā sektorā, un abi ir jākontrolē. Un varbūt tas būtu šeit jāmin, Otrs jautājums ir par deficītiem un pārpalikumiem. Kāda pārpalikums ir kāda cita deficīts? Tātad, ja mums ir lieli deficīti, tad varbūt arī lieli pārpalikumi, un līdzsvaru var panākt tikai kontrolējot abas puses. Par procesu. Es domāju, šeit var arī vilkt paralēlis ar cenu īpašo komiteju un tās ziņojumu. Es domāju, mums ir jābeidz šis ziņojums, jo parlaments atkārtojas. Ļoti bieži ir par, jānobalso par šo ziņojumu, tātad ķersimies pie darba. Jo es tiešām domāju, ka darbs mums priekšā stāv liels, sākot no trešdienas. Paldies! Paldies, eh, Silvija Lūdzu! Ļoti ātri es gribētu pateikties Fēju kungam par darbu un arī par to, ka viņš pieņēma šos grozījumus. Mums tagad ir jādomā par grafiku. Trešdien ir darbs darba grupā, kur var vēl būt idejas, bet komisija uzstājas ar iniciatīvu. Mums ir savs ieguldījums debatē, tātad jautājums ir par grafiku. Mums ir jāpieņem ziņojums ātri, tas ir labs ziņojums. Uh, un tad būtu jādomā par to, kas notiks tālāk. Ir skaidrs, ka mūsu referentam būs jāgarantē saskaņa starp tagad ieteiktajiem pasākumiem. Daži priekšlikumi iet tālāk par komisijas ieteikto. Tātad bija runa par Eirozonas un Eiropas Savienības uh, ārējo pārstāvniecību īpaši attiecībā uz valūtas fondu. Es domāju, mums ir jāuzstāv uz to, lai, e, jāuzstāj, lai Eirozona tiktu pārstāvēta valūtas fondā. Tad Eiropai tiešām ir vajadzīgs e, piedalīties, lai tā nepaliktu eh, valūtas eh, fondā pēdējās lomās. Sur le secrétariat de l'Eurogroupe, il faut pas trop. Es sagatavoju dažus grozījumus par Eiro grupas sekretariātu. Es vairāk neko neteikšu par darba grupu, jo es nedomāju, ka viņi sagatavos kaut ko labāku nekā komisija. Viss, kas veicina atbildību, ir apsveicams. Pēdējais, kāda ir parlamenta loma šajā procesā? Pašlaik mēs redzam ļoti daudz ideju, ka komisijai būtu jāļauj darīt vairāk. Ir idejas par sistēmu riska valdi. Komisija attīstīs jaunas iemaņas un jaunas lomas, bet ko darīs parlaments? Es domāju, ka parlamentam ir uh, loma. Uh, Mums ir jādara tā, lai visas jaunas institūcijas atbildētu parlamentam, jo ir jābūt iespēja parlamentā apspriest, kad ir kādas problēmas ar dalību valstīm. Runa nav par kaut kādām raganu medībām, bet šim parlamentam ir jāsaka vārds, ja ir kāda valsts ir grūtībās. Un Ja mēs eh, izturamies nopietni pret līgumiem, tad kopīga valūta ir kopīga atbildība. Un eh, arī nacionāliem parlamentiem ir jāstrādā. Nacionālie parlamenti ir eh, pavirši izturējušies pret līgumiem. Tas attiecas arī uz manu valsti arī nacionālajiem eh, parlamentiem ir nopietni jāizturas pret eh, Eiropas mēroga atbildību. Paldies. Sven, lūdzu. Late, uh, I just would like to make. Tā kā jau ar vēlu, um, komentārs par um, procedūru. Es domāju, Mums vajadzētu izveidot uh, efektīvu, ietekmīgu priekšlikumu, un parlamentam šeit ir liela loma. Finanšu pakalpojumu jomā mums vienmēr ir bijusi šī svarīgā loma, un, manuprāt, valda viedoklis, ka tas mums ir palīdzējis uzlabot priekšlikumus, uzlabot priekšlikumu kvalitāti pilsoņiem, uh, uzlabot pašus priekšlikumus eh, pēc būtības, analizējot tos ne ideoloģiskā veidā. Tad par eh, visiem ziņojumiem, ko esam skatījuši, mēs esam sasnieguši ekonu komitejā ļoti eiropeisku perspektīvu, un eh, tā visā mums ir bijusi ļoti svarīga loma. Un tagad kolēģe Elīze uh, saka, ka šajā gadījumā tas ir sarežģītāk. To esam redzējuši arī krīžu uh, komitejā. Un es domāju, Fejo kungam tagad ir svarīga loma šajā procesā un mūsu komitejai arī. Jo, ja mēs uh, par dažiem aspektiem šajā priekšlikumā uh, balsosim tradicionāli par makroekonomiskiem aspektiem, mēs gal galā vaināsim uh, mūsu stingro uh, eiropeisko parlamentu nostāju, kas mums būs nepieciešama, lai uzvarētu pēc tam, kad saskarsimies ar reālām problēmām sarunu gaitā ar padomi, kas nevēlas šos stipro eiropeisko perspektīvu, uh, kas tomēr mums ir vajadzīga ekonomikas politikas uh, jomām. Līdz ar to es aicinu visus kolēģus to uztvert ļoti nopietni. Uh, Runa nav par uh, to, lai uzvarētu balsojumā uh, ekon komitejā. Runa ir par to, lai radītu risinājumu, kas uh, sasaistītu šo kreisējo, šo kreiso un labējo nostāju un kas palīdzētu mums veiksmīgi risināt sarunas ar padomi pēc tam. Tā kā es aicinu visus kolēģus, kas deva savu ieguldījumu, uh, nodrošināt šo kopējo līniju, un citādi mēs nedarīsim to, ko no nu mums gaida pilsoņi, un mēs vaināsim mūsu nostāju visā turpmākā dialogā. Paldies! Es uh, teikšu dažus vārdus. Tas, kas jādara priekšsēdētāji un uh, sākumā, sākumā un tad uh, daži komentāri no manis. Pirmkārt, uh, mums ir koplāma procedūra finanšu pakalpojumiem jau kādu laiku, um, bet tas ir kaut kas jauns. Tā ir pēc Lisabonas ēra, tas ir kaut kas, pie kā neesam pieraduši, un tas to padara saržģītāku, jo padome jāsaprot, ka mums ir šī loma. Viņi jau zina ilgu laiku, ka finanšu pakalpojumu jomā mēs spēlējam nozīmīgu lomu, un mūsu komiteja cenšas panākt veiksmīgu dialogu. Varbūt eh, mums tas nav izdevies eh, attiecībā uz visām institūcijām. Dažas lietas pārklājas ar Kris komiteju, bet mēs esam likumdošanas komiteja un uh, mēs skatām šo uh, likumdošanas priekšlikumu. Mm, labi, ka tā. Es uh, nezinu, vai mums uh, vajadzētu. Uh, Kāpēc mums šeit nevajadzētu iekļaut uh, tālākajošas ambīcijas? Kāpēc jāierobežojas ar šo brīdi? Tas, protams, uh, tas varētu tikt īstenots vēlāk, bet uh, diskusijas turpinās un tik tiešām mēs varētu ieviest kādus papildu pasākumus, tik līdz tiks uh, iegūt uh, uzticība tam virzienam, kas tiek iezīmēts. Nu, citādi mēs varētu nonākt pie uh, zemākā kopsaucēja. Un, ja tas tā notiks, kā to vēlas padomāt, tad nu, mūsu mērķis nemaz nebūs tik ļoti ambicios. Un tas ir par uh, uh, vispārīgākiem priekšsēdētājs komentāriem, bet uh, par maniem personiskiem viedokļiem, nu, Viki pareizi teica, es uh, arī esmu diezgan ambicioza, es nerunāju tikai par Eirozonu šeit. Mūsu regulās mums. Uh, tādas procikliskas lietas rakstītas par valstu parādiem. Un uh, šīs problēmas, kas ir procikliskas, nepazudīs, ja mēs tās neatrisināsim. Tā kā mums uh, jāapsver iespējami ja risinājumi. Kāpēc man tas tik ļoti interesē? Jo šīs lietas var automātiski izraisīt problēmas, uh, ja valsts pieņem nepareizus risinājumus, eh, runājot par tēriņiem. Un tad komisija vai padomēji jāiejaucas. Mēs zinām, ka komisija un padome eh, mēģina ietekmēt tirgus, pārliecināt tirgus, ka viss ir kārtībā, izrādīt uh, uzticību lai panāktu uzticību, ka viss būs labi. Mm, pagaidām mēs pat nevaram diskutēt par to, vai būs uh, situācija, kad valstis nespēs uh, pildīt savas saistības, uh, vai ja būs uh, sāmazina uh, valstu obligāciju likmes, jo tas var, uh, tas var izraisīt uh, trauksmi tirgos. Bet um, līdz ar to uh, mēs šeit paļaujamies uh, uz komisiju, kas savukārt baidās, ka diskusijas var izraisīt uh, krīzi turpmāk. Tā kā mm, padomājiet par to, kolēģi. Un, uh, Varbūt mēģināsim to atspoguļot mūsu ziņojumā, proti to, ka vēlamies domāt uz priekšu, nevis atrisināt problēmu, ar kuru saskaramies tieši šobrīd, nonākot pie uh, zemākā kopsaucēja, kas uh, pat ja šis risinājums uh, vidējā un ilgtermiņā nebūs pietiekams. Tā kā, ņemot to visu vērā, mums jādomā uh, tālāk. Uh, uz priekšu. Nu, tas bija no manas puses, un tagad vārds referentam. Paldies! Es vēlētos pateikties kolēģiem par komentāriem. Es sākšu ar to, ko teica Svens Gigolds. viņš uh, uzliek lielu atbildību uh, uz uh, mani. Es domāju, ka mums ir iespēja šo stingro kopējo nostāju panākt, sadarbojoties ar uh, citiem referentiem. Šis jautājums ir diezgan politisks, šeit nav tik uh, daudz tehnisko detaļu, kā piemēram, runājot par uzraudzības padomi, bet es dzirdēju no ēnu referenta, ka šis viedoklis nav tik, šim viedoklim, šim viedoklim nepiekrīt visi. Dažiem labāk pateikt kopienas pieeja, citiem atkal nacionāla pieeja, citi strīdas par to, kādu lomu ar iestādēm, daži vēlas federālo, vairāk federālo pieju, citi ir pret to. No visiem esmu dzirdējis pozitīvas atsauksmes par ziņojumu, un es ticu, ka mums būs stingra kopējā nostāja. Es domāju, ņemot vērā visas intereses, gan labējo, gan kreiso intereses, mums eh, izdosies panākt līdzsvaru uh, un radīt pareizu signālu šajā ļoti jūtīgajā lietā. Tā kā es par šo te uh, sastāvu arī parūpēšos, uh, kamēr netiks nobalsots. Tad, Filip, jā, ir idejas, kas šeit nav iekļautas. Kompromisa priekšlikumos no manis, no manis puses, un tas nav tā, ka es mm, būtu pret šīm idejām. Drīzāk ir problēma apvienot visas šīs lietas, jo eh, dažas lietas šeit vienkārši nav iekļautas par mehānismu, kas tika pieminēts. Šeit ir īstermiņa pasākumi un ilgtermiņa pasākumi, kas uh, tiek ierosināti. Daži no tiem var novest pie plāna paredzēt turpmāk uh, līguma labāku ievērošanu. Mm, bet tas viss uh, ir izteikts, uh, tiek, ir noformulēts diezgan uh, atšķirīgā veidā. Dažas lietas ir jāīsteno jau tagad, par citām ir tikai jāpadomā. Tā kā pagaidām Es vēlos būt ļoti skaidrs, runājot par pasākumiem, kas tiek ierosināti, un eh, par ieteikumu viens un divi. Šeit ir starpības, runājot īpaši par sankcijām un par to, vai šīm sankcijām jābūt automātiskām un kāda loma jāuzņemas komisijai šajā gadījumā. Teikšu, ka eh, parlamentam jau ir formāla pozīcija par šo lietu. Rezolūcijā par ES 2020 plenāru sēdē un uh, nesen krīzes ziņojumā par to jau tik runāts, un tie ir labi piemēri. Līdz ar to man šķiet, ka šeit mēs varēsim vienoties bet vēlos precizēt, ka ir domstarpības uh, dažādu politisko grupu starpā un arī vienas politiskās grupas ietvaros. Jūs atradīsiet tam pierādījumu, aplūkojot grozījumus uz galda. Kā eiro grupa tiek nodalīta no pārējām dalību valstīm. Ekonomikas pārvaldības idejas, kā 27 valstis, bet jābūt specifiskiem noteikumiem Eirogrupai. E, Tāda jau ir šo, šīs koncepcijas būtība. Un tas tiek piemērots, e, jūs to redzēsiet, izlasot e, ziņojumu. Tad par to, ka uh, šī ir izaugsmes, nevis stabilitātes pakts. Es teicu, ka izaugsme mums ir ļoti svarīga. Ekonomiskā izaugsme ļauj mums radīt darba vietas. No manas puses man nav nekādu grūtību šo ideju izteiktu arī ziņojumā par eiro obligācijām. arī šeit. Komisijas eh, priekšsādātājs Brozu kungs eh, runāja mm, par to eh, plenārsēdēm, kad par to notika diskusijas. Mums ir nepieciešams aplūkot iespējamo turpmāko, iespējamos turpmākos risinājumus. Un par nodokļiem es piekrītu ka tērņiem un ieņēmumiem jābūt ilgtspējīgiem. Un mums ļoti rūpīgi jānosaka plāni. Un uh, kad mēs uh, runājam par nodokļiem, manuprāt, ir iespējams. Un mums uh, ir pat priekšlikums ir par to, un ir iespējams vienoties. Un mm ņemot vērā atkal, ka politisko grupu viedokļi ir grūti savietojami, bet eh, tas nav neiespējami. Tātad aicinu visus grozījumu iesniedzējus un eh, referentus eh, pieļaut domāt racionāli un ar veselīgo saprātu ļaut mums vienoties par Eiropas parlamenta lomu. Es domāju, parlamentam vairāk eh, jārīkos eh, kā parlamentam. Mums jābūt vairāk eh, eiropeiskiem. Mums jāspēlē centrālā loma, koordinējot attiecības ar valstu parlamentiem. Un to darot, parlaments izanalizēs uh, dziļāk ekonomikas pārvaldību, un tad mēs uh, varēsim piedalīties diskusijās par uh, dažādām lietām. Parlamenta loma tiks palielināta, būs nozīmīgāk un relevantāk. Tas viss ir izdarāmi, un mums ir grozījumi, grozījumi priekšlikumi no dažādām grupām kas arī eh, šādi ir ievirzīti. Tā kā mums noteikti jāstiprina EP loma, un turklāt mēs varētu spēlēt mazliet citu lomu, salīdzinot ar mūsu iepriekšējo lomu visā šajā procesā. Nu, tik daudz varbūt no manas puses. Es uh, tik tiešām ceru, ka mēs spēsim izstrādāt kopējo nostāju, EP kopējo nostāju, un uh, es vēlos pasvītrot, ka tas mums visiem ir ļoti svarīgi. So on... Lielas paldies! Mēs ievērojam mūsu laika grafiku. Uh, balsosim 4. oktobrī. Nē, es atvainojos 5. oktobrī komitejā un oktobra otrajā plenāra sesijā balsosim plenārsēdē. Un tagad šodienas darba kārtības pēdējais punkts - valsts atbalsts nekonkurētspējīgu ugļrakķu slēgšanas atvieglošanai padomas priekšlikums par šo jautājumu, un referents ir Bernhards Rapkais. Lūdzu, jums vārds. Ja, ein bisschen Unruhe, da war Pagaidīšu, kamēr um, varbūt pieklusīs zālē. Jā, herzlichen Dank, Frau. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Kad, kad 2002. gadā pēc 50 gadu ilgas pastāvēšanas Eiropas ogļu un tērauda kopienas līgums beidzās, tad šī savienība beidz darboties, toreiz radās nepieciešamība uh, Uh, ne tikai šim mērķim, bet arī citiem mērķiem, šim uh, palīdzības režīmam, uh, akmeņoglēm, para, rast tādu pārejas risinājumu, kas noved to visu vispārējā līgumā. Toreiz mēs pieņēmām atvieglojumu regulu, kas darbojās līdz 2010. gadam, un toreiz e, tika vienkārši pārņemti šie te noteikumi no e, tērauda un kopienas līguma, jo īpaši divi uh, palīdzības veidi, kas bija slēgšanas uh, atbalsts un uh, ražošanas atbalsts. Es to saku priekšsādātais kundze, jo viens arguments, ko mēs šodien dzirdam, ir tas, ka toreiz bija runa par tādu kā pakāpeniskas pārtraukšanas noteikumu. Nē, tā nav. Toreiz par to tā tika spriests, bet eh, galu galā tas nav nosacījums, ir noteikums, kas attiecas uz uh, darbības pārtraukšanu. Nē, tas bija vienkārši tāds uz laiku noteikts noteikums, un toreiz mēs to noteicām uz astoņiem gadiem, jo toreiz mēs diskutējām par to, ka uh, Uh, tātad tas nav uh, nosacījums tikai šai darbībai, bet uh, vispārējam, um, vispārējus atbalstu, jo toreiz bija kopienas tiesas lēmums, ka atbalsts ir jāsamazina un atbalsta režīmam vienmēr ir jābūt ierobežotam laikā. Un uh, tur bija runa par 5 līdz 15 gadiem, un toreiz mēs vienojāmies uz 8 gadiem, arī tāpēc, ka situācija um, toreiz bija tāda, ka tiesa teica, ka nevajadzētu termiņam pārsniegt desmit gadus. Un to es saku tāpēc, ka šobrīd ir tāda diskusija, kā ir runa par tādu darbības pārtraukšanas regulējumu. Es jau toreiz biju referents parlamentā par šo te ogļu uh, regulu, un uh, toreiz uh, man vēl bija balta zīmīte. Ekonu komitejā esmu aizstājies šajā komitejā, bet paldies, ka jūs man tomēr devāt uh, tiesības darboties kā referentam. Otrs arguments, kas tiek pausts par to, ka, kāds saka, komisijas priekšlikums 2014. gadā tam ir jābeidzas, uh, ir šis te arguments, jeb tēze, ka ogļu raktuvju subsīdiju pārtraukšana Eiropā dot ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā. Tas ir grūti saprotams, jo pirmkārt eh, vietējās ogles tad aizstās importētās ogles, un otrkārt šeit tad eh, būs eh, runa tikai par šīm subsidētajām akmeņoglēm. Daudzās Eiropas Savienības dalība valstīs joprojām notiek aktīva ogļu rakšana, iegūšana bez subsīdijām, un tad tas taču vispār netikt šeit iekļauts. Trešais punkts ir tāds, ka daži saka, par to tad var strīdēties, daži principā ir pret subsīdijām jeb atbalstu, uh, Līgumā, protams, ir aizliegts subsīdijas, bet ir daudz izņēmumu, un tie var pastāvēt, un viens no šiem izņēmumiem arī ir šis attiecībā uz ogļraktuvēm. Un to es saku tāpēc, ka komisija ar savu priekšlikumu, uh, ka 2014. gadā tas viss ir jāpārtrauc, manuprāt, šis ir komisijas priekšlikums, kam nav pamatojumu vismaz ietekmes novērtējums, kuru komisija ir īstenojusi, nesniedz pamatojumu šai pārtraukšanai. Tieši pretēji tie punkti, ko es eh, šeit nosaucu, eh, tiem, par tiem tiek runāts tieši tā, kā es šeit runāju. Tā kā var tiešām pamatoti apgalvot, ka 2014. Eh, gads pārtraukšanas datums, tātad nepilni četri gadi vēl ir palikuši. Uh, jo tas būs 2017. gada vidū, ka, ka šis termiņš ir izvēlēts patvaļīgi. Tātad šie te punkti, kas tiek eh, uzskaitīti ietekmes novērtējumā, tieši liecina par to, ka vajadzētu ilgāk šo termiņu, nevis par neierobežotu termiņu šeit būtu runa, bet par ilgāku. Uh, Piemēram, fakts, ka virknē dalību valstu vai dažās dalību valstīs nav jau varbūt vairs daudz tādu dalību valstu, kur ir tā aktuāla problēma, bet uh, tā ir problēma tomēr uh, dažos reģionos, dažos dalību valstīs. Ja 2017. gadā tas viss beigtos, tad dažās dalību valstīs tas nozīmētu, ka uh, ar to būtu saistīts milzīgas sociālas problēmas, ka situācija pasliktinātos proti, ka cilvēki tiktu atlaisti uzņēmuma slēgšanas dēļ. Tas attiec ne tikai uz manu valsti Vāciju, bet arī uz Spāniju, Rumāniju, iespējams arī uz citām valstīm. Un man satrauc tas, ka komisija labu un pamatotu uh, ietekmes novērtējumu veids, bet pieņemot lēmumu komisāru kolēģijā, tad nepieturās pie šī ietekmes novērtējuma. Kaut gan ir zināms, ka atbildīgais komisārs Almūnija uh, sākumā piedāvāja citu datumu, kas bija daudz tuvāks uh, uh, ietekmes novērtēju piedāvājumam, proti 2018. gads, un tāpēc es arī izsaku šo priekšlikumu, jo tas ir pamatots, pamatojams. Uh, tieši ņemot vērā šo te veco loģiku, ka beigsies uh, subsīdiju regulējums. Un ir jāparedz piemērots laika posms, kas, protams, nebūtu pārāk ilgs. Un to var pamatot arī ar ietekmes novērtējumu secinājumiem, jo īpaši, kas attiecas uz uh, sociāla politiskām un uh, reģionāla politiskām problēmām. Tātad, ja mēs ātrāk pārtrauktu šo režīmu. Mans arguments tā tad ir, ņemot vērā šos apsvērums, tātad mana prasība, un par šo to šeit ir runa manā ziņojuma projektā, uh, šo te datumu no 2014. gada 1. oktobra pārlikt uz 2018. gada 31. decembru. Ar to, protams, ir saistīti arī citi jautājumi, tehniski pasākumi, un es pamanīju, ka komisijas priekšlikumā, kas ir ļoti steidzam gatavots, uh, un netika ņemts vērā ietekmes novērtējums, ja tā fiks parēķina Ja tas būs 2016. gada 1. oktobrī, tad uh, uh, tie ir uh, 45 uh, mēneši, un tad var uztaisīt 3-14 mēnešu periodus, un uh, komisijas priekšlikumā ir teikts, ka 30, 33% ir jābūt samazinājumam šajos trijos mēnešos, un tas ir problemātiski, ja mēs ņemtu 35%, nevis 33%, tad uh, mēs esam jau pie 101%, un tas matemātiski nav iespējams. Arī komisija uh, to nespēja īstenot. Uh, ar savu priekšlikumu tā nevar pārkāpt matemātikas likums, tātad šī te 33% klauzula ir diezgan jocīga, bet uh, šim pakāpeniskajam samazinājumam, jeb degresija ir jābūt, tas ir arī, tā ir arī prasība no kopienu tiesas, un tāpēc uh, šie te astoņi gadi. Un uz to priekšlikums 10% vismaz 10%, jo tādējādi tad var eh, kādu gadu samazinājumu veikt straujāk, bet eh, tas ir eh, piemērotā mērogā, piemērotā ietvarā, kādā tas arī sociāli ir kompensējums. Ir vēl daži apsvērumi komisijas priekšlikumā, par kuriem es gribētu teikt, ka man tur nav nekāda iebilduma, tieši pretēji es tos varu atbalstīt, tikai šajā sakarībā tas, protams, neiedarās šajā sistēmā. Piemēram, ja saistībā ar slēgšanas plāniem e, tiek e, vīdes politikas plāni prasīti, lai amortizētu šo situāciju, tad principā man nav nekas pret to, bet tas tad jātiecas uz visu ogļu sektoru un nevis tikai uz šo te sektoru, kas ir subsidēts dalību valstī. Un tad eh, tas nozīmē, ka šai pārējai daļai tad nebūtu šāda pasākuma, un eh, dažās dalību valstīs eh, šī daļa ir daudz lielāka nekā tā, uz kurām attiec subsīdijas. Tātad šī prasība ir pareiza, bet uh, tas ir jāīsteno ar attiecīgās likumdošanas starpniecību, nevis eh, šādas izņēmuma regulas ietvaros. Tas uh, lielos vilcienos uh, bija mans ziņojums, to jums stādīju priekšā. Tātad gribu skaidri vēlreiz pateikt, ka es prasu pagarināšanu līdz 2018. gadam uh, atšķirībā no līdzinējās regulas. Es tomēr pieņemu, ka uh, līdz 2018. gadam subsīdijas vispār tiks pārtrauktas, un tāpēc dažos grozījumos es izsaku priekšlikumu nošķirt subsīdijas, kas tiek sniegtas konkurētspējas veicināšanas ietvaros un tādas, kas netiek tāds sniegts. Un runājot par subsīdijām, vienmēr taču ir jādomā, ko tas nozīmē konkurētspējai. Un tās iekārtas, kas eh, var turpināt eh, darboties bez subsīdijām, tās tagad slēgt, tas man nešķiet piemērot, un tāpēc es gribētu nošķirt šīs te uh, eh, ogli raktuves, kas ir uh, konkurētspējīgas un kas vairs nav konkurētspējīgas. Uh, Es atļāvos arī no tagadējās regulas uh, diskusijai uh, paņemt trīs apsvērumus, kas uh, joprojām ar, uh, ir saistīts ar ietekmes novērtējumu, vismaz nav nekādas norādes, ka uh, šie apsvērumi vairs nebūtu spēkā vai tieši pretējs būtu uh, spēkā. Uh, Un tad eh, tagadējā komisijas priekšlikumā tas tiek teikts, un par to mēs tad varam diskutēt. Laika grafiks, kā es stādos to priekšā, vēlākais novembrī mums vajadzētu šo jautājumu skatīt plenārsēdē, jo konkurētspējas padomē, ja nemaldos, ir jāpieņem lēmums 10. decembrī. Un, eh, protams, ka tie, kas to galīgi negrib, uh, tie tad varētu censties to visu atlikt, jo situācija ir tāda, ka pirms gada beigām ir jābūt jaunam regulējumam. Ja nebūs jauns regulējums, tad eh, jau 2011. gada 1. janvārī jebkuras subsīdijas būtu nelegāls. Un um, tad komisijai katrs uh, atsevišķais pasākums ir jāap stiprina un uh, tas tad uh, būtu tāds uh, neveiksmīgs risinājums. Tātad mums vajadzētu līdz novembrim to visu pabeigt. Tika teikts novembra sākumā, ka vajadzētu balsot komitejā, lai tad uh, izrēķināt pārējos termiņus, to tad sekretārāts var izrēķināt, izējot no šī datuma. Es teicu, ka es to varu pieņemt, ka 9. novembrī varētu balsot uh, Sākotnēji bija paredzēts nākamajā nedēļā vēl par to diskutēt, bet tas eh, darbkārtības ierobežojumu dēļ nav iespējams. Nākamdēļ jau ir sastādīta darbkārtība, un tad ir jārod veids, kā mēs varētu ar grozījumu starpniecību varbūt vēlreiz diskutēt, bet eh, principā, es domāju, šo laiku grafiku mēs varam ievērot, jo tas mums ir jāievēro. Paldies par uzmanību. Uh, thank you very much. As the uh, rapporteur has um, Paldies. Šeit man ir projekts, mans projekts saka, ka 5. oktobrī ir jāstāda priekšā projekts, 11. oktobrī ir termiņi, tad 26. oktobrī apsvērumi, balsošana 9. novembrī un tad 2 novembra plenārs sēdē būtu skatāms e, šis jautājums. Lang Langenkungs, jā, šeit nav runa par to, ka uh, tiek uh, e, sniegta Eiropas līdzekļi, šeit ir runa par atļauju sniegt nacionālās subsīdijas. Un būtībā kolēģis Rapkais jau pareiz to teica, ka scenāriji un iespējas, kurus komisija izpētīja, bija seši. Uh, un uh, tas viss nesaskan ar komisijas priekšlikumu. Komisija nosauc piekto scenāriju, kas nodrošina arī sociālu uh, kompensāciju ieviešanu un arī līdz pat desmit gadu programmu uh, šo uzņēmumu slēgšanai. Komisija pati to aprakstīja kā optimālāko kombināciju sociāla apsvēruma dēļ, bet tad mēs zinām, kā tas notika, kolēģija to apsprieta un 2018. gada priekšlikums nesaņēma atbalstu, tā tad piedāvā 14. gadu. Un um, tas ar uh, šo te aprakstu, dažādo iespēju aprakstu nekādā ziņā nesaskan. Un tāpēc es domāju, ka šī te sociālā uh, dimensija un līgumiskā situācija ir jāizskata. Rapkaikungs to darīja. Uh, viņš ir sagatavojis savu pirmo priekšlikumu, kurš šobrīd tiek tulkots, un viņš ieskicēja jau šos te pirmos uh, savus punktus un apsvērums. Un es domāju, ka šis te jautājums, kā simts tūkstošu darba vietu četrās Eiropas Savienības dalībvalstīs, uh, kā tam rīkoties un kā uh, uh, sociāli līdzsvarot pārtraukt valsts subsīdiju sniegšanu. Tas uh, nedrīkst tikt skatīts CO2 likumdošanas ietveros, jo, ja netiks iegūtas akmeņoglis un uh, šis uh, sektors nesaņems subsīdijas, jo tās vairs nebūs konkurētspējīgas, tas tiks aizstāts ar importētām akmeņoglēm. Un uh, CO2 kontekstā Tas nevar būt pamatojums, jo mēs taču visi esam viensprātis, ka eh, saprātīgā enerģētikas koncepcijā vienmēr ir jāņem vērā mūsu valstīs esošie energoresursi. Mums ir daudz pilotu projekti. Esmu Rūpniecības komitejā deputāts un es zinu, ka ir eh, šādi pilotu projekti CO2 CCS tehnoloģijām. Tātad ir palielu šādas iespējas Uh, uzlabot uh, šos te jautājumus klimatpolitikā. Tātad jautājums, kā šeit var rīkoties? Rapkaikungs teica pagarināt līdz 2018. gadam, nevis 14. gadam. Vācijā tas atbilstu tam, kas kopš 2007. gada ir pieņemts ar likumu. Bet var iet arī vēl tālāk. Komisija pati nosauca šo te sesto iespēju scenāriju kurā tiek teikts, ka vēl uz desmit gadiem to pagarina un tad gan pilnībā pārtrauc. Tad ir jāapsver šie aspekti. Saprātīgākais, gribu teikt atklāti, būtu, ja komisija atsauktu savu priekšlikumu par 2014. gadu un atgrieztos pie Almūņas kunga vecā priekšlikuma par 2018. gadu. Tad šeit parlamentā būtu plašs atbalsts Uh, kā nekā tas ir konkurētspējas komisārs, kurš piedāvā 2018. gadu, un mums tad būtu tāds priekšlikums, kas uh, neraisītu strīdus parlamentā un padomē, tad mēs varētu atrast uh, sociāli līdzsvarot risinājumu, un es ceru, ka komisija šo te īpašo situāciju, kad tika pārbalsots konkurētspējas komisārs tagad izlabos, un visā citādi mēs um, pilnībā atbalstam Rapkāja kungu priekšlikumu. Filipa. Thank you, Chair. Filip, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundzes, runāšu īsi. Mēs nesam pret uh, subsīdijām, bet mēs esam satraukti jau desmit gadiem ilgi par to, ka tiek subsidētas piesārņojušas nozares, kas nebūs eh, daļa no 21. gadsimta ekonomikas. Tātad mums šeit ir valsts finansējums, kas tiks iztērēts, bet mēs to nevaram iztērēt divreiz. Protams, jautājums ir, kāda ir ekonomiskā efektivitāte, kā mēs nodrošinām ilgtspējīgas darba vietas mūsu kontinentā, lietojot šo naudu. Tas pats ir redzams arī autorūpniecībā. Mēs tur ieguldām miljārdus bez jebkādiem vispār noteikumiem, ko mēs redzam. Redzam to, ka jaunās valstis investē 21. gadsimta tehnoloģijā, lai gan mēs vēl rīkojamies ar ļoti ierobežotu valsts finansējumu un palīdzam nozarēm, kas nākotnē nepastāvēs. Tātad jautājums ir par ekonomisko efektivitāti. Mēs neesam pārliecināti, ka šis ir labākais veids, kā izmantot finansējumu. Runa nav par atteikšanos finansēt, runa ir par to, lai piešķirt finansējumu uh, pareizajā veidā, tad mēs labāk tad atbilstam komisijas nostāju, ka ir jāpalielina investīcijas nākotnes nozarēs, bet tas ir jautājums, kas jāpieņem dalību valstīm. Un man ļoti žēl, ka man tagad ir jāiet, es nevarēšu noklausīties referents, referenta atbild, bet mēs to apspriedīsim vēlāk. Mums tikai ir 5 minūtes palikušas, jebkurā gadījumā Simon kungs. Mie... Paldies! Es domāju, mēs vēlamies vidē traucēju enerģiju. Mēs uh, esam viensprātiski, ka tieši runājot par valstu tēriņiem, uh, mēs nevaram uh, nonākt uh, un šo mērķi īstenot uh, palielinot eh, šos tēriņus. Runa taču par Eiropas naudām. Mums uh, nāk no regī uh, eh, komitejas sanāksmes uh, un, nu kā, varbūt viņi vēlas, lai nauda turpmāk tiktu izstrēta tur, tajā jomā. Tā kā, kas notiek, ja mēs zaudējam sociālo aspektu, darba vietas, kas šeit ilgtermiņā pazūd? Uh, nu, tad es uzreiz domāju par struktūrālo. Uh, gro, struktūrāliem grozējumiem, un uh, es uzreiz uh, jautāju, kādus uh, līdzekļus mēs izmantojam, kopienas vai nacionālos. Nu, tad um, šis jautājums mūs interesē, un uh, Rapkī kungs pareizi teica, uh, šeit jāizveido zināms fundaments. Mm, jārunā par, ja jau mēs runājam par tehnoloģisko progresu, par jauninājumiem, bet par ogļu ieguvi, uh, mēs daudzās jomās uh, esam uh, pasaules tirgus līderi, un lai paliktu šajā pozīcijā mums jāturpina būvēt tālāk uz šī fundamenta, jo Citādi, eh, kas tad notiks? Eh, turpinās pastāvēt eh, valstis, kur ogļu raktuves paliek un darbojas, un tikai mēs varam mm, parādīt, kā situāciju uzlabot. Past, so Sliktās ziņas ir tādas, ka man ir jāiet pus septiņos. Lūdzu. Neitras kungs. Es saprotu, ka jums ir jāiet priekšsādātājs kundze, es piekrītu Lambertu kungam. Es saprotu, ka mēs varam subsidēt eh, raktuvju slēgšanu. paši uzņēmumi nevar nosekt eh, savas eh, izmaksas īpaši ņemot vēro ierobežojumus. Es piekrītu Longenkungam, ka ir vajadzīga koordinācija ar valsts mēroga programmām. Es eh, nevarēju izlasīt eh, ziņojumu, eh, un man jāpaļaujas uz to, ko Rakaikungs teica. Ja es pareizi sapratu, tad viņš gribēja svītrot pontu 3b. Ja es saprotu pareizi, tad spontā svītrošana var nozīmēt palīdzība no 2014. līdz 2018. gadam, bet būtu prasība slēgt raktos. Tātad es gribētu skaidrību, kādas tieši ir prasības slēgšanai. Es došu vārdu referentam pēdējās divās minūtēs. Nē, Langen kungs, priekšsēdētājiem ir daudz vairāk pienākumu nekā tikai kokteļu pasākumi. Man ļoti žēl, bet tiešām mums jābeidz laikā. Varbūt tagad, Rapkai kungs, jūs varat atbildēt Nitras kunga eh, jautājumu. Šī ir tikai pirmā viedokļa apmaiņa, šī vēl nav iepazīstināšana ar eh, ziņojumu. Eh, Rapkai kungs, lūdzu. Es uh, pilnīgi mm, nepiedāvāju neko tam līdzīgu, nu, svītrot 3B pantu, nav taču nekāda 3A vai 3B. Mums ir uh, trešais pants un A punkts un B punkts tajā. Es nevēlos neko svītrot, eh, es vēlos vien, grozīt datumu. Vienkārši. Nekas pēc būtības tur nemainās. Citādi mums ir nepieciešams slēgšanas plāns, uh, definitīva. Uh, slēgšana eh, nekonkrētspējīgam nekonkrēt raktuvēm. Mēs eh, taču nevēlamies eh, normatīvi aizliegt kaut ko, kam subsīdijas nemaz nav vajadzīgas. Tā kā šāds ir papildinājums, ko es ierosinu. Es labprāt aprunātos ar kolēģi Dejupasēju, jo viņam viņa nostājā ir fundamentāla kļūda. Uh, Mm, kolēģis, kas tieši uh, aizgāja, viņš saka, ka ogles uh, ir vakardienas fenomens. Uh, iespējams, ka ogles paliks vēl rīt. Un kolēģis pareizi teica, ka akmeņogļu problemātika palielināsies pasaulē, salīdzinot ar naftu un um, dabasgāzi, oglēm. Uh, ir, mums ir ierobežot ogļu resursi. Līdz ar to man interesē no ekonomikas viedokļa uh, pievienotās vērtības ķēde, kas varētu izveidoties. Tā kā es neko nesvītroju, es uh, grozu datumu. Uh, kolēģis Langens runāja par desmit gadiem. Es sākumā arī domāju par desmit gadiem, bet es atcerējos par iepriekšējo diskusiju, kāda mums toreiz notika. Uh, par to, ka šie skaitļi nevajadzētu būt diviem cipriem. Un Almūnija kungs, viņš pats pastrādā ļoti labi. Daži cilvēki kolēģijā komisijā viņu nesaprata. Tad es run sāku runāt par 2018. gadu. Tieši tāpēc, ka tam jābūt ierobežotam periodam, Un tad parādījās uh, šis te 2018. gads diskusijas, un tā arī bijām vienojušies. Mm, mm, agrāk uh, mēs runājām par 2020. gadu, un uh, zinu, ka Regija komiteja tik tiešām domāja par 2020. gadu. Nu, es nezinu, tas varbūt ir vērts, par to varbūt ir vērts padomāt. Right. Neviens vairs nevēlas izteikties. Man likās, ka kāds kaut ko teica. Jā, es zinu, bet man bija jānoslēdz runātājs saraksts. Jūs esat, nesat vienīgais, kas nevarēja izteikties. Kā jau es teicu, būs vēl viena iespēja diskutēt, un šodien sēdi ir slēgta.